Muy buenos días. Bonjour à tous. Labrīt visiem. We should be kicking off because, uh, as usually, we get a busy and tight. Tātad mums šodien atkal ir ļoti piesātināta um, darba kārtība, un tādēļ, es domāju, ir pēdējais laiks sākt darbu un atgādināt par to, cik svarīgi ir ievērot runāšanai atvēlēto laiku. Mēs tātad sāksim ar ierastajiem priekšsēdētāju paziņojumiem. Daži no tiem būs par izmaiņām, kas izdarīts darba kārtībā. Tātad vispirms nebūs ziņojums par Holmajers kundzes ziņojumu par uzbrukumiem informācijas sistēmām. Tā vietā būs viedokļu apmaiņa par grozījumiem, bet balsojums nebūs. Otrakārt, diskusijas uh, par Meller ziņojumu par Eiropas rīkojumu par izmeklēšanas uzsākšanu ir atlikts, jo referents šodien nebūs. Treškārt, Hankis skundzes atzinums par Eh, kritiskās informācijas struktūras aizsardzību netika apspriests vakar, tā vietā tas tiks apspriests šorīt no rīta 11.15. Ceturtkārt. 9. februārī koordinātori, kas eh, ar balsvairākumu nolēma uh, Uh, dot piekrišanu pašinicitīvas ziņojumu sagatavošanai par situāciju Ungārijai un uzaicināt uh, cilvēktiesību komisāru um, pie mums. Un daži um, atsaucās uz 91. Uh, panta kārtību. Šis apstiprinājums sākumā bija paredzēts, ka mēs par to balsosim šodien pulkstens desmitos no rīta, bet Kā jūs zinat, ņemot vērā to, kas notika plenārsēdē, balsojot par nesenajiem politiskajiem notikumiem Ungārijā, tas ir šeit es atsaucos uz Strasbūras 16. februāra sesiju, tad tas ir tikai pirms pāris nedēļām. Mēs uzskatām, ka vairs nav nepieciešams apstiprinājums komitejā, jo plenārsēdē parlaments jau ir pieņēmis lēmumu. Līdz ar to šis punkts ir izņemts no darba kārtības. Tātad eh, būs eh, rezolūciju par Ungārijas situāciju. Un visbeidzot, atgādinājums. Gebhards kunds atzinums uh, par laulāto mantiskajām attiecībām un Kešman kungs ziņojums par reģistrēto uh, partnerību īpašumu režīmiem. Uh, tas, šī apspriešana ir atlikta uz 21. martu. Līdz ar to bez jebkādiem kavējumiem mēs pārējām pie devītā punkta, kas ir pirmais um, punkts mūsu šīs dienas darba kārtībā. Vēlreiz atgādinu par to, cik svarīgi ir ievērot uh, atvēlēto laiku katram no darba kārtības punktiem, jo mums ir rīta sesija, mums ir arī pēcpusdienas sesija, bet pa vidu tam vēl ir paredzēta koordinātoru sanāksme 12.30 Tādēļ, lai to realizētu, mums ir eh, tiešām jābūt ļoti disciplinētiem un jābūt visur ir laikā un jārunā ir atbilstoši atvēlētajām laikam. Tātad par grozījumu izdarīšanu Schengens robežu kodeksā un konvencijā, ar ko īsteno Schengens nolīgumu. Referents ir Džordžijos Papanikolaokungs. Tātad punkts par grozījumiem, par Papa Nikolaus kunga eh, ziņojumam iesniegtiem grozījumiem. Kopumā tādi ir 39. Mēs vispirms uzklausīsim referentu, pēc tam būs diskusijas, bet es gribētu iepazīstināt jūs arī ar to, ka Nākamajā Libes sēdē eh, būs tā, saucamā, tā saucamais orientācijas balsojums 20. vai 21. martā, lai varētu uzsākt sarunas pirmajā lasījumā. Papa Nikolau kungs, lūdzu, vārds jums. Paldies priekšsēdētāji un labrīt visiem! Atgriežoties pie diskusijām par šo jautājumu, kas galvenokārt ir tehnisks jautājums. Kā jau jūs teicāt, 39 grozījumi tas nav pārāk daudz. Dažus no tiem sagatavoja referents, es un citi nāk no politiskajām partijām. Es gribētu pateikties pārējiem N referentiem par sadarbību Vēbers kundzei, Eras kundzei, Ždanoks kundzei un Kirkopf kungam. Un, protams, es gribu pateikties arī tiem kolēģiem, kas iesniedz grozījums Kailjukungs, Kalmājers kundze un Makovejs kundze. Vispirms vēlos atgriezties pie jautājuma, par ko runājam iepriekšējā sēdē, par 21. panta D apakšpunktu par uh, Uh, dalību valstu iespēja pieprasīt trešo valstu pilsoņiem paziņot par savu ierašanos dalību valsts teritorijā. Vairākas dalību valstis jau ir īstenojuši 22. pantu Schengens konvencijā. Tā vai citādi, piemēram, Beļģija un Luksemburga pieprasa trešo valstu pilsoņiem reģistrēties uh, vietējā pašvaldībā, kur viņi uzturs. 30 uh, eh, darbdienu laikā. Itālija, Lietuva un Igaunija ir vienīgās, kas nav īstenojuši šo pāntu. Lielākā daļa pārējo valstu ir transponējuši šo konvenciju savā nacionālajā likumdošanā. Lai arī uh, sākotnēji tā nebija iecerta, tad uh, komisija Eh, teica, ka šī norma nav vajadzīga, jo tā uh, nedarbojas tik un tā. Mēs saglabājam šo normu kā brīvprātīgu un dodam dalībvalstīm iespēju izvēlēties, ko tās vēlas darīt. Tālāk gribētu arī norādīt, ka 22. grozījumā mēs atkārtot ieviešām ekvivalences principu eh, starp uh, spiedogu iespiešanu ceļošanas dokumentos un vīzām. Lai arī sākumā padomē bija līdzīga pieeja, es varu atgādināt, ka Ar šo normu mēs uh, varam izveidot atsevišķu uh, koridoru robežu kontrolē, un līdzīgi pieeja ir arī padomēji. mums nevajadzētu īstermiņa uzturēšanās atļaujas un pastāvīgās vīzes, eh, teiksim, likt vienā grozā. Tā mēs ielēmies arī ar Koeljo kungu. Ir jābūt eh, normai, kas paredz, ka eh, ilgtermiņa uzturēšanās vīzai ir tāds pats efekts kā pastāvīgās uzturēšanās atļaujai. Un tādējādi mēs varējām saglabāt ilgtermiņu vīzu šeit šajā tekstā. Tālāk par iesniegtajiem grozījumiem. Gribētu runāt par dažiem to, no tiem. Lielākā daļa nav pretrunīgu Un mūsu galvenais mērķis ir panākt vienotu izpratni par situāciju, tādēļ ir arī kompromisa grozījumi. Pa, gribētu pateikties Boskurts kundzei par tās grozījumiem 53, 55, 54, 56 kur iet runa par situāciju, ka trešo valstu pilsoņi atstāja dalībvalsts teritorijas. Mēs esam gatavi arī tālākām diskusijām par šiem grozījumiem un jāatzīmē, ka mēs piekrītam komisijai, ka, lai efektīvi aprēķinātu pers trešo valstu personu uzturēšanās periodu dalībvalsts teritorijā, ir svarīgi. Lai ceļošanas dokumenti tiktu apzīmogoti gan iebraucot, Eiropas Savienības teritorijā, gan izbraucot no tās. Pretējā gadījumā ir ļoti grūti veikt precīzus aprēķinus. Ja personām nav zīmoks par ierašanos, par iebraukšanu, var prezumēt, ka šī persona ir nelikumīgi ieradusies. Ja trūkst izbraukšanas zīmoks, tad dalībvalstu iestādēm ir pamats uzskatīt, ka trešās valsts, valsts piedarīgais vai nu uzturas eh, nelikumīgi dalībvalsts teritorijā, kas atbilstoši direktīvai uh, paredz viņa uh, izraidīšanu atpakaļ uz uh, izcelsmes valsti. Šeit mums piekrīt arī komisija. Otrakārt jautājumā par Eh, sež, sež, pār robežu čērsošanas punktu atrašanās vietas 67. grozījumos, kas attiecās uz ārējām robežām, ir ļoti svarīgi, lai robežu čērsoša, jūras robežu čērsošanas punkts atrastos uh, uh, uz uh, dalībvalsts teritorijas tā pieprasa goē. Mēs uzskatām, ka tas varētu atrasties arī uz trešās valsts teritorijas, jo es gribētu zināt, kāds ir pamatojums goē grozījumiem. Es gribētu pakomentēt, ka iemesls, kādēļ mēs slēdzām nolīgums ar kaimiņu valstīm, trešajām valstīm, ir izveidot apvienotos robežšķērsošanas punktus, kur vienas valsts uh, robežkontrole kontrole amatpersonas varētu veikt personu pārbaudi otras valsts robežsardzes vārdā. Ja šie apvienot ja mēs ieviešām goja grozījumu, tad šie apvienotie robežu kontrolas punkti varētu atrasties tikai un vienīgi dalību valstu teritorijā, un es domāju, dalību valsts padomē tam nepiekritīs. Tas noved pie Ždanoks kundzes grozījuma 59. Tur ir teiks, ka persona, kas šķērsojas robežu nelikumīgi, ir jāaptur un jāaizved uz uh, tuvāko uh, robežu uh, kontrolas punktu, lai pārbaudītu šo personu. Bet ja persona jau ir šķērsojusi, robežu, vai arī par, ir atšķirības starp šādu personu un to, kas tikai ir iecerējusi šķērsot nelikumīgi šo robežu. Ja kāds tiek, kons, eh, tiek pieķerts nelikumīgi šķērsojot robežu, tad viņš ir jāaizved uz tuvāko robežu kontrols punktu. Bet ko darīt tad, ja mēs nezinām, kurš no robežu punktiem ir tuvāk? dalību valsts robežu šķērsošanas punkts vai trešās valsts robežsardze. Nu, katrā ziņā šeit mums vajadzētu ieviest tādas normas, lai eh, mums būtu skaidrs, uz kuru robežu čērsošanas punktu šī persona jāved un kur ir jānoskaidro šis, eh, šī cilvēka personība. Ja mums nebūs efektīvi uzraudzības uh, un novērošanas pasākumi, mums nav iespējams realizēt uh, efektīvu Schengenas uh, konvencijas piemērošanu. Punkti 16, 2, 2, 2, 3. Šeit um, goja kolēģi gribētu šīs normas svītrot, kamēr es un D gribētu atstāt to kā um, neobligātu punktu. Tie bija tikai daži no svarīgākajiem grozījumiem, bet es ļoti labprāt uzklausīšu savus kolēģus un viņu komentārus un piezīmes. Es esmu pārliecināts, ka mums būs ļoti auglīgas diskusijas šodien. Un līdz uh, orientācijas balsojumam, kas ir paredzēts pēc mēneša, un es domāju, ka mūsu šī labā saziņa turpināsies arī tālāk. Es labprāt uzklausīšu komisijas un padomas komentārus. Gribētu vēlreiz pateikties Dānijas prezidentūrai un, protams, arī komisijai un it īpaši Fabianam Lucakungam par ļoti labo sadarbību. Lielas paldies! Paldies! Tagad dosim vārdu komisijas un padomas pārstāvjiem. Komisijas pārstāvis ir šeit, Fabiāns Lūcakungs. Labrīt visiem! Paldies, priekšsēdētāja kungs! Mēs jau norādījām iepriekšējā sanāksmē, ka kopumā lielākā daļa priekšlikuma papa Nikolau kunga ziņojumā ir ļoti vērtīgi un varētu tikt iestrādāti tekstā. Un tagad es runāšu par jaunajiem grozīnījumiem no 43. līdz 81. Daudzi no tiem ir tiešām ļoti vērtīgi, ir tīpaši es domāju par tiem priekšlikumiem, kas attiecās uz informāciju par um, otrās kārtas pārbaudi, kā arī pārbaudēm, kas notiek uz kuģu klājiem, kas atrodas um, neitrālajos ūdeņos vai trešo valstu ūdeņos. Un arī par prasību to, ka vīzas netiek pieprasītas. Kā jau es norādīju, Papa Nikolaus kunga ziņojumi un arī jaunajos grozījumos daži ir mums pieņemami pēc būtības, bet kas e, iet daudz tālāk nekā iecerētie tehniskie grozījumi. Tādēļ mums vajadzētu sevi nedaudz ierobežot, lai panāktu ātru un labu rezultātu. Daži no šiem grozījumiem, piemēram, 59. kur iet runa par to, kas notiek, ja personai tiek atteikta iebraukšana. Eh, šis grozījums pēc būtības ir labs, tomēr tas atrodas ārpus mūsu iecerētās darbības jomas. Tālāk nākamais groz, tad šis grozījums eh, būtu jāskata uh, Schengenes likumdošana, telpas likumdošanas kontekstā. Šeit es domāju par 46. grozījumu, par situāciju, kad ir apdraudējums iekšējai drošībai. Tas ir svarīgs jautājums, bet tas neatiecās uz šīm tehniskajiem grozījumiem, par kuriem runājam šodien un šeit. Daži grozījumi iet tālāk nekā šis Schengenes robežu kontrolas kodeks. Šeit gribētu norādīt uz 63. līdz 66. grozījumam, kur tiek ierosināts pagarināt kriminālu noziegumu uz skaitījumu uh, un padarīt to lielāku nekā uh, Schengenas robeža kodeks tekstā. Tālāk, kas attiecās uz grozījumiem par apvienotiem robežu kontrolas punktiem no 67. līdz 72. grozījumam, mēs uzskatām, ka te ir daži interesanti ierosinājumi. Mēs uzskatām, ka par to, protams, ir vajadzīgs vēl daudz diskusijas starp parlamentu padomu un komisiju, lai mēs varētu nonākt pie savstarpēji pieņemama risinājuma. Dažos no grozījumiem varētu būt interesanti elementi, lai atrastu kompromisu. Kā jau norādījām iepriekš, būs ļoti svarīgi, lai šajos apvienotajos robežu kontrols punktos mēs rīkotos pēc skaidriem noteikumiem. Un um, mē, komisija nepārbaudīs uh, šos divpusējos nolīgumus tāpat, lai to darītu. Mums ir nepieciešams skaidrs vadlīnijas un norādījumi. Kā jau Papa Nikolau kungs norādīja, daži no jaunajiem iesniegtajiem grozījumiem par uh, zīmogošanu eh, 53. līdz 57. grozījums un 76. līdz 89. grozījumam pār jūras robežām konfliktē ar patreizējiem Schengenas kodeksa teksta mērķiem, tādēļ neatbalstam tos. Liels paldies par uzmanību! Lūdzu, nav. Paldies Lūdzu kungam, tagad došu vārdu padomas pārstāvēji. Lūdzu. Kad padoms pārstāvis. Paldies un labrīt. Es gribētu pateikties referentām, kā arī ēnu referentiem šai komitejai un um, tā, tās locekļiem par iesniegtajiem grozījumiem. Prezidentūra uzskata, ka uh, grozījumi un ziņojumi projekts ir labs pamats tālākajām sarunām, un mēs uzskatām, ka ir iespējams panākt vienošanos pirmajā lasījumā un ir iespējams izdarīt to līdz mūsu prezidentūras termiņa beigām. Lai arī padomas darba grupa vēl nav padziļināti izvērtējusi ziņojumu projektu un grozījumus, tad kopējām teiksim, šī vispārējā attieksme padomē ir tāda, ka šie grozījumi nedrīkst iet tālāk um, nekā aptvērums, kas ir komisijas sākotnējā priekšlikumā. Padomē ir ļoti svarīgi, lai vienošanās tiktu panākta saulēcīgi, lai bez kavēšanās varētu īstenot jaunās normas, kas atvieglos kontrolas procesu ceļotājiem. Tajā pat laikā atvieglos uh, robežsargu darbu un harmonizēs robežu kontroles prakse. Šajā sarunu fāzē padomē ir panākta vispārīga vienošanās, ka izmaiņas pirmā panta, pirmajā, piektā panta pirmajā punktā uh, attiecas uz ceļotājiem bez vīzām, kā arī uz trešo valstu pilsoņiem, kad vīzas ir nepieciešams. Līdz ar to būs jāizdara grozījumi vīzu kodeksā un citos likumdošanas aktos, kas regulē vīzu režīmu piemērošanu. Vispēcot, mēs gribētu pateikties Papa Nikolau kungam un Liba komitejas deputātiem par ļoti labo sadarbību. Mm, mēs ļoti ceram, ka mēs varēsim veiksmīgi panākt vienošanos turpmākajos mēnešos par šo dosjē. Paldies! Paldies! Un tagad sāksim diskusijas. Man saraksts ir visai īss. Un vispirms došu vārdu Kalju kungam. Amen. Lielas paldies priekšsēdētāji. Gribēju tikai teikt lielu paldies par Nikolau kungam. Es domāju, ka viņš ļoti labu ziņojumu ir sagatavojis. Un viņš iesākumā teica, lūk, runājam par tehnisku raksturu ziņojumu, bet beigu beigās viņam izdevās eh, noslēgt visu savu uzstāšanos ar politiskām piezīmēm. Protams, ka viss ir saistīts tieši ar robežām, un visi šie jautājumi līdz ar to ir ārkārtīgi delikāti. Un, protams, līdz ar to tas nav tikai tehniski raksturzīmējums, bet gan iegūst jau arī politisku nokrāsu. Gribu pateikties arī par ļoti lielisko sadarbību, ko viņš īstenoja, un kā, kā arī to drosmi, ko viņš uzdevās, uz, uzņēmās, veidojot šī parlamenta nostāju. It īpaši attiecībā uz ilgtermiņu vīzām. Bet kompa, un kopumā domāju, ka tas ir ārkārtīgi labs ziņojums. Papanieko laugungu prezentētie grozījumi, turklāt to uzlabo vēl tālāk. Un pilnīgi noteikti uzlabo komisijas sākotnējo ierosinājumu. Paldies tālāk, Ens Jokungs, lūdzu. Președinte, voi vorbi în numele doamnei... Priekšsēdētāji. Vēlos runāt mūsu referenta vārdā. Viņš nevarēja būt šodien klāt. Mēs gribējām teikt paldies Papaniko laukungam par paveikto darbu, par lielisko īstenoto sadarbību un koordināciju, strādājot pie šī ziņojuma un gribētu teikt, ka grozījuma mērķis, to grozījuma mērķis, ko iesniedz mūsu grupa, ir aizsargāt pārvietošanās brīvību, kas pieder mūsu pilsoņiem. Un tāpēc mēs nevaram piekrist un e, balsot par tādiem grozījumiem, kas rada papildus ierobežojumus pamatbrīvībām. šī ziņojuma kontekstā mūsu grupa atbalsta vienu ļoti svarīgu elementu, respektīvi apmācību. Apmācību attiecībā uz cilvēktiesībām, kas tiktu piedāvāta robežsargiem. Šāda veida apmācība pilnīgi noteikti ir nepieciešama un tā jāapstiprina, jo robežsardzei nākotnē ir jābūt spējīgiem eh, nu, pārliecināties, ka tiek identificētas tās personas, kam vajadzīga aizsardzība, kas attiecas uz kopējiem robežsardzes punktiem Mēs domājam, ka e, komisijas sākotnējais ierosinājums ir atbalstāms, bet būtu vajadzīgs ņemt vērā, ka jāaizsargā arī personu dati. Mēs gribētu, lai referents precizētu savu nostāju šajā jautājumā īpaši runājot par tiem grozījumiem, kas varbūt nav tiešām mērā saistīti ar šiem tehniskajām detaļām, nu, piemēram, 63., 64. un citi grozījumi. Mēs turklāt gribētu zināt, kā tad tiešām ir viņa nostāja par šiem konkrētajiem grozījumiem. Un visbeidzot, vēlējāmies teikt, ka veiktās kontrolas uz kuģiem, pamatojoties uz riska izvērtējumu un ņemot vērā nelegālo imigrāciju, šāda veida pārbaudēm nevajadzētu būt obligātām, bet drīzāk tās varētu joprojām būt eh, dalībvalstu kompetencē, vai, tos, vai tādas veikt vai nē. Paldies! Tālāk nākamais sku, runātājs Devskungs. Weberskundze uh, atvainojos. Jā, izteikšos īsi, eh, negribu atkārtot visu, ko teicu pirmajā viedokļa apmaiņā, apmaiņā bet pirmām kārtām gribu teikt paldies papanieku laukungam par to, kādā veidā viņš visus iesaistīja darbā un ņēma vērā visus viedokļus strādājot pie ziņojumu. Nu, kas tad man vēl cits palicis? Uh, un kas mums vēl jādara šobrīd, ir jācenšas noskaidrot, vai varam panākt kompromisu par atsevišķiem grozījumiem. vienlaicīgi nonākot pie kopējas izpratnes par to, kas nav pieņemams, e, kā šajā ziņojumā, respektīvi, kas ir tas, kas iet ārpus šī ziņojuma aptvēruma. Esmu pārliecināta, ka tieši tādā pašā lieliskā sadarbības garā pie šādiem secinājumiem arī nonāksim. Mums būs noteikti tādu referentu tikšanās arī ar komisijas pārstāvjiem un tā tālāk. Nu, un, protams, tieši arī referentu. Paldies! Nā, Mrs. Danukā. Ždanoks kundze tālāk. Thank you, Chia. And... Paldies priekšsādātāji. Arī es gribēju teikt paldies Papa Nikolau kungam par to, cik viņš lieliski organizējas darbu, strādājot pie šī ziņojuma, kā sadarbojies ar ēnu referentiem, kā ņēmis vērā mūsu priekšlikumus. Mēs, protams, atbalstām visus priekšlikumus, kas attiec uz tehniski raksturu grozījumiem. Nu, mums ir vēl tādi gan diskusijām atvērti punkti, un, piemēram, nepiekrītam dažām lietām, nu, piemēram, šai atskaitīšanās, šim atskaitīšanās pienākumam mēs domājam, ka tādu vajadzētu atcelt. Tāda ir mūsu nostāja. Kas attiecas uz mūsu grozījumu numuru 58. Papa Nikolaukungs nu pat pauda šaubas par mehānismu, kādā veidā to īstenot. Mēs būtu turklāt ļoti pateicīgi, ja mēs varētu rast šeit tādu labāku formulu, labāku aprēķinu, bet mūsu formulas pamatā kur bija paredzēts piedāvāt eh, juridiskas garantijas tiem, kas meklē starptautisku aizsardzību. Nu, bet varbūt ir iespējams izvairīties no kaut kāda veida pārpratumiem un ierosināt varbūt tādu precīzāku formulējumu. Tādu definīciju, ko nevarētu pārprast, ko nevar dažādi interpretēt. Nu, līdz ar to, protams, diskusijas vēl turpināsies. un vēlos nu, novēlēt papanīko laukungam eh, tālāku ražīgu darbu. Mrs. McIntyre? McIntyre skundz lūdzu. Pēdējā runātāja. Pirms atgriežamies pie papanīko laukunga. Liels paldies priekšēdētāji! Vēlos pievienoties visiem tiem pateicības vārdiem, kas tiek veltīti Papa Nikolau kungam šorīt. Manai grupai bija divas jomas, kas radīja bažas. Pirmā no tām bija saistīta ar drošības jautājumiem. Mēs augstu vērtējam to, ka tekstā iekļauts 36. grozījumā teiktais par piekļuvi informācijas sistēmām no trešo valstu personu, respektīvi šāda pieeja ir liekta, par to priecājamies, domājam, ka tas ir ārkārtīgi palīdzīgi. Otra joma, kas mums radīja bažas, bija tas, ka tiek palielināti izdevumi un izmaksas, kā arī sloks dalību uz dalību valstu pleciem. Nu, piemēram, 17. grozījumā tiek ierosināts ka informācija jāsniedz valodā, ko saprātīgā veidā var saprast uh, persona, lūk, uz robežas. Nu, mēs domājam, ka tas nozīmētu ja iet pārāk tālu, jo jau šobrīd informācija ir jāsniedz visās tajās valodās, kas ir Eiropas Savienības oficiālās valodas, un turklāt arī tās trešās valsts valodā, ar kuru robežojas Eiropas Savienība šajā konkrētajā punktā. Līdz ar to mums vajadzētu pārliecināties, ka pārlieku nes, nes, nesasmadzinam. Nes, nepadaram smagāku šo slogu, kas ir uz dalību valstu pleciem. Papa Nikolākungs, jums vārds. Paldies, priekšādātāji, paldies visiem kolēģiem par komentāriem. Esmu pagodināts, ka man ir, lūk, šāds milzīgs atbalsts no jums strādājot pie ziņojuma. Protams, ka atšķirības starp dažādiem viedokļiem pastāv, bet šīs atšķirības nav tik milzīgas. Nu, par tiem komentāriem, kas tika izteikti. Protams, uh, ka mums vēl būs arī ēnu referentu tikšanās turpmākajās dienās. Nu, un, protams, ka turpināsim sazināties arī ar komisijas un padomas pārstāvjiem. Lai reaģētu uz to, ko teica kolēģi par konkrētiem jautājumiem, kas eh, it kā iet ārpus šīs um, ziņojumu kompetences, bet es nevaru šeit piekrist. Mēs šādu veidu nostāju ievaram jau no paša sākuma. No paša sākuma jau sākam, lūk, ka nevēlamies vērt vaļā Pandoras lādi. Vēlamies, eh, lai ziņums saglabā savu tehnisko raksturu, bet tomēr ir šī nelielā politiskā nokrās. Un paldies Kalju kungam par šo norādi. Uh, tā, lai kopumā uzlabotu Schengens e, robežsardas kodeksu kopumā un konvenciju tāpat. Un domājam, ka mums izdodas šo līdzsvaru arī saglabāt pašreizējā ziņojumā. Domāju, ka mūsu reakcija uz to visu ir pilnīgi skaidra. Protams, ka nevaram iet tālāk kā apvēr, par apvērumu, kas paredzēts šim ziņojumam, lai arī, un lai arī atsevišķi komentāri varbūt ir interesanti un atsevišķos citos dokumentos tie atrastu savu vietu un tiktu iekļauti, tas tomēr nebūs iespējams runājot tieši par šo ziņojumu. Pilnībā piekrītu arī tam, ko teica Fabians Luts par to, ka ir vajadzīgi skaidri noteikumi par to, kā darbosies šis Schengens robežas sardzes kodeks. Uh, lai dalību valstīm nebūtu nekādu pārpratumu, noteikumiem ir jābūt eh, viegli izpildāmiem un saprotamiem. Es turklāt arī ceru, ka sarunas ar padomi noslēgsies pirmajā lasējumā, arī mēs to vēlamies. Domāju, ka mums ir ļoti labs pamats eh, šādas sarunas īstenot un vest, un, nu, pār, turpmāko pāris nedēļu laikā mēs arī redzēsim, vai tas būs vai nebūs iespējams. Esmu šeit arī veicis atsevišķas piezīmes, labprāt atbildētu uz jūsu uzdotajiem jautājumiem. Es nezinu, cik mums daudz laika. Nu, piemēram, lūk, robežsargu apmācība attiecībā uz cilvēktiesībām un visi ar to saistīti un notikumi. Mēs jau esam ieviesuši līdzīgi rakstura grozījumus, un, protams, ka tāda apmācība ir ārkārtīgi svarīga, tai ir jātiek nodrošinātai, un neviens arī, es domāju, nestrīdēsies ka Schengena nozīmē brīvu pārvietošanās kustību Schengenas zonā, vai ne tā? Un, protams, ka šī brīvība, šis princips pilnīgi noteikti ir jāaizstāv, tāpēc mēs pilnīgi noteikti nepieļausim nekāda cita veida vai nekāda cita rakstura komentārus eh, šajā saistībā, kas apdraudētu šo vēsti, šo pārvietošanās brīvību. Gribu vēlreiz teikt paldies arī Vēbers kundzei par viņas komentāriem un sadarbību, ko viņa izrādīja jau no paša sākuma. Es gribu teikt arī paldies, ka viņi tik eh, neiesniedz grozījumus, viņi izteica savus komentārus un viņas teikto un viedokli centāmies iestrādāt arī ziņojumu pirmajā lasījumā. Liels paldies viņai par šo palīdzību. Tāpat paldies visiem arī citiem kolēģiem. Un te, kā jau teicu, es pilnīgi noteikti cieši kontaktēšos ar jums, sazināšos, būs daudzas sanāksmes, arī divpusējas sanāksmes, un darīsim visu, kas nepieciešams, lai darbu pie šī dokumenta atbilstīgi arī noslēgtu. Paldies, saka priekšsēdētājs. Ļoti savlaicīgi jūs pabeidzāt darbu pie šī punkta, nenoliedzam. Nu, tikai pēdējais eh, punkts ir tas, ka, lūk, referents, protams, sazināsies ar ēnu referentiem, lai apspriestu grozījumus. ņemot vērā, ka nākamajā Lībijas sanāksmē paredzēts orientējošais balsojums, tātad 20. un 21. martā, lai varētu sākt sarunas par vienošanos pirmajā lasījumā pāriem pie nākamā darba kārtības punkta. Un tas ir vēl viens ļoti svarīgs dokuments, kas arī saistīts ar Schengenu, ar kopējo Schengenas pakotni. Un te runājam par grozījumu izdarīšanu regulā 562 čārsvīta 2006, lai paredzētu kopīgas noteikums par robežu kontrolas pagaidu atjaunošanu pie iekšējām robežām ārkārtas apstākļos. Te referente ir Renāta Vēbere, un lūk, viņai tūlīt arī došu vārdu, lai viņa pastāsta mums par šo ziņojumu projektu. Tad uzklausīsim pārējās institūcijas, viņu pārstāvis, un pēc tam norisināsies diskusijas. Nu, šo diskusiju paredzētais laiks ir turpmākās, turpmākā stunda. Vispirms lūdzu, Renāta Weber, jums vārds. Lielas paldies priekšādātājiem! Pirmām kārtām gribētu kolēģiem paskaidrot esošo situāciju un atvainoties par to, ka vienīgā šī ziņojuma pieejamā versija ir angļu valodā. Man tika teikts, ka līdz šīs nedēļas beigām visas valoda versijas būs pieejams. Un eh, tāpēc, kolēģi, var jums teikt, ka jums būs iespēja izlasīt šo tekstu savā valodā, pirms iesniegsiet grozījumus par to, un varēsiet to izpētīt sīkāk. bet tomēr liekas nedaudz dīvaini strādāt ar valodu. Un eh, lūk, apspriest vārdu dažādas nianses un tā tālāk. Mēs jau pavadījām laiku spriežot ar juristiem, ar parlamentu juristiem par to, ko katrs vārds varētu nozīmēt un beigu beigās pazūd šī kontrole pār vārdu niansēm tajā brīdī, kad tulkojums norisinās pēc tam. Bet nu, es domāju, ka acīm redzot, tā jau ir šī, tas jau ir šis dažādības skaistums, un acīm redzot, pie tā vien mums būs arī jāpaliek. Runājot par šo konkrēto ziņojumu. Es nenoliedzam domāju, ka viss tas taustāmākais sasniegums Eiropas Savienībā pilnīgi noteikti ir personu brīvu pārvietošanās Schengenas zonā. Un pilnīgi noteikti ir vērts cīnīties par to, lai šis princips tiktu saglabāts un īstenots dzīvē. Bet mums jābūt arī godīgiem. Jābūt godīgiem par to, ko esam redzējuši notiekam pēdējos pāris mēnešos saistībā tieši ar šo principu, ar, šo pārvie, ar šīm tiesībām pārvietoties un brīvi ceļot bez robežu sardzes un bez robežu kontrolēm. Nu, un patiesība ir tāda, ka nu jau vairākus gadus um, situācija ir iznājās diezgan labi, mierīgi, dalība valstis no jauna ievies robežu kontrolas tikai ārkārtīgi retos gadījumos, tajās reizēs, kad, teiksim, tika organizēti milzīgi pasākumi, un šāda veida rīcība tika uzskatīta E, tika uzskatīta kā tāda, kas saistīta ar kaut kādu veidu draudiem nacionālajai drošībai un sabiedrības drošībai galu galā. Un tomēr, savukārt pēdējos pāris mēnešos un varbūt pēdējā pusgadā, nu, situācija pasliktinājās, e, tik, no, nu, bija vairāki tādi notikumi, kas lika mums atkal spriest par šīm pārvietošanās tiesībām no jauna. Nu, atminēsimies kaut vai to, ka pagājušā gada pavasarī saistībā, nu, zināmā saistībā ar arābu pavasari, pie Eiropas Savienības krastiem ieradās atkal daudz mm, bēgļu, un mm, attiecīgi bija arī reakcija no dalībvalstu puses, vismaz no pāris dalībvalstīm, tādā veidā, ka tā, zināmā mērā, pat jau robežojās ar likumīgumu, ja ņemam vērā Schengens robežu kontrols kodeksu. Itālija, piemēram, ļāva šiem bēgļiem eh, pie, nodroši, nodrošināt pagaidu ap, rezidences atļaujas, un viņiem ļāva doties uz jebkurienu. Francija savukārt tūlīt atjauno robežu kontrols pie savas robežas ar Itāliju. Pēc tam savukārt sastapāmies ar mm, tādu diezgan dīvainu iniciatīvu tobrīd no Dānijas valdības puses, kas uzskatīja, ka robežu kontroļu atjaunošana uz robežām ir kaut kas tāds, kas ir vajadzīgs, lai valsts varētu cīnīties pret organizēto noziedzību. Tāpat piedzīvojām uh, arī citas dīvainas iniciatīvas, nu, piemēram, no Nīderlandes varas iestādēm eh, saistībā ar šīm kamerām, kas tiek uzstādītas uz robežām. Komisija šobrīd analizē šo jautājumu. Un, protams, ka arī Schengenas zonas iekšienē bija vēl viens eh, notikums, kas izraisīja visos bažas, un tas patiešām bija kaut kas ārkārtīgi traģisks, un te es, protams, runāju par to, kas notika Norvēģijā bet Norvēģijas valdība tobrīd pieņēma lēmumu atjaunot robežu kontrolas uz pavisam, pavisam nelielu laiku, pat ne uz dienām, bet burtiski stundām. Un tomēr, tomēr, visi šie notikumi Eiropas Savienībā un īpaši Schengens zonā pēdējā gada laikā eh, ir likuši mums daudz vairāk uzmanības pievērst jautājumam par brīvu pārvietošanās kustību. Es domāju, ka jūs visi atminēsieties, ka plenārsēdē tāpat norisinājās arī debatas par šiem jautājumiem. Un kas tad notika? Tajā pašā laikā tika izteikti divi diezgan atšķirīgi pieprasījumi komisijai. Vienu izteica padome, otru izteica parlaments. Parlaments faktiski pielūdza komisiju par katru cenu saglabāt tos sasniegumus, ko bijām guvuši brīvas pārvietošanās uh, tiesību jomā. Un komisija savukārt līdz ar to secīgi nāca klajā ar priekšlikumu par iekšējo robežu kontroļu atjaunošanu ārkārtas apstākļos, kas lielā mērā atbilda tam, ko parlaments bija pieprasījis. Respektīvi, komisijas priekšlikumā faktiski bija pausta vēlme eh, pieņemt lēmumus, tātad komisijas eh, vēlme, spēja kapacitāti pieņemt lēmumus ar komitoloģijas palīdzību šādos gadījumos. Nu, tā juridiski tas varētu notikt. Šis priekšlikums eh, saņēma ļoti atšķirīgu, ļoti dažādu reakciju no dalībvalstu puses padomē. Un arī Eiropas parlamenta, tos, parlamenta deputāti uztvēra dažādi. Mums, protams, ir jāņem vērā arī reālā situācija. Un lai kā man personīgi arī neliktos, lai cik ļoti man varbūt nepatikta komisijas priekšlikums, es to uzskatu tiešām par drosmīgu un novatorisku. Man jāatzīst, ka pastāv milzīga pretestība padomē pret šo priekšlikumu. Un tā tad. Vairākus argumentus izteica arī dalībvalstu un vismaz uh, Dažas eh, no tām ir paudušas šo pretestību, tātad pastāv šāda opozīcija. Un tāpēc, te brīdī, kad man piešķīra šo dokumentu un lai es pie tā strādātu, es centos dot savu ieguldījumu šo panākumu Um, stiprināšanai, tāpat laikā tomēr uh, necenšoties nonākt pie kaut kādiem zālamanu lēmumiem. Bet es joprojām uzskatu, ka pats galvenais tomēr ir nodrošināt šo kopienas dimensiju lēmumu pieņemšanas procesā, tajā brīdī, kad runājam par robežu kontroļu atjaunošanu. Tāpat laikā tomēr nejūt tai virzienā, ko piedāvā komisija, respektīvi komitoloģija, jo dalībvalsts ne tik vien pauda pretestību pret šo, bet arī šajā komitejā, kad norisinājās pirmās diskusijas, vairāki kolēģi pret to iebildu, un viņi pārstāvēja dažādas politiskās grupas. Viņi skaidri teica, ka viņi uzskata, ka komitoloģija nebūtu nav tas labākais veids, kā virzīties uz priekšu šai ziņā. Tātad, kas tad ierosināts šobrīd šai ziņojumā? Lūkas. tiek ierosināta daudz koordinētāka pieeja tajā brīdī, kad runājam par lēmumu atjaunot robežu kontrolas. Līdz šim pašreizējā situācijā ir tā, ka tajā brīdī, kad dalība valsts nolēma, ka kā, kaut kādi faktori varētu ietekmēt tās valsts politiku vai sabiedrības drošību, tā informē komisiju par savu lēmumu, par savu nodomu atjaunot robežu kontroli, bet lēmums tomēr paliek dalība valsts ziņā. Šī ziņojuma doma ir mainīt šo spēku samēru, zināmā mērā, respektīvi veidojot koordinātu pieeju. Tas nozīmē, ka, ja dalība valsts uzskata, ka kaut kādi faktori ietekmē tās drošību, un te es runāju par tādiem paredzamiem, iepriekš paredzamiem notikumiem, ka kaut kas varētu ietekmēt tās valsts politiku vai nacionālo drošību, tad tādā gadījumā lēmumu pieņem ļoti ciešā sadarbībā ar komisiju. Un turklāt tiek eh, lūgt atļauja arī no tās, tad, tad ir nepieciešama piekrišana no tās val, dalībvalsts, ar ku, uz kuras eh, robežas šī te robežu kontrola tiktu atjaunota. Dalībvalsts līdz ar to tomēr pati būtu vēl tā, kas pieņem lēmumu, bet tomēr šajā brīdī pie galda, pie sarunu galda sēž arī kaimiņu, attiecīgās kaimiņu valsts pārstāvi un komisijas pārstāvi. gadījumos, kad rodas neparedzami notikumi, respektīvi kaut kāda veida ārkārtas situācijas lēmums būtu pilnībā dalībvalstu rokās maksimāli desmit dienu periodā. Un pēc tam iestājas lūk šī parastā procedūra, atkal lūk sarunas ar komisiju un attiecīgo kaimiņu valsti un uh, robežu kontroļu uh, laiku, saglabāšanas laiku var pagarināt, bet lūk ir atkal vajadzīga piekrišana un tā tālāk tā joprojām. Un, ja runājam par eh, valodu, tad ziņojumā jāsaka daudz teikt, teikts ne tik vien par valsts politiku vai par mm, draudiem sabiedrības drošībai dalību valstīs, bet formulējumā tiek runāts arī par kopējo telpu bez robežu kontrolas. Es labprāt teiktu, lū, lietot šos vārdus nevis lūk kopienas līmenī, bet es runātu par šo telpu, eh, kur nav robežu kontrols. Jo, protams, ka Eiropas Savienībā ir valstis, kas nav Schengens zonā, un līdz ar to šādā ziņā formulējums būtu precīzāks. Tajā pašā laikā, protams, būtu tikai normāli uzskatīt, ka tas, kas var ietekmēt kādu dalību valsti, var ietekmēt arī visu Schengens zonu. Vienīgais gadījums, kad lēmums būs komisijas eh, rokās pilnībā, izmantojot komitoloģijas procedūru, tomēr būtu tādi ārkārtas apstākļi, kad tiek konstatēts, ka ir bijuši milzīgi trūkumi vājās vietas ārējo robežu kontrolas pasākumos konkrētajā brīdī un uh, šāda veida trūkumi netiek pietiekami un atbilstīgi novērsti. Tādā gadījumā komisijai ir tiesības, ir kompetence pieņemt lēmumu, atjaunot robežu kontrols uz šīs dalību valsts robežām. Bet tas ir lūk tikai šādos ārkārtas apstākļos. Nu, varētu arī teikt, un te es atminos iepriekšējo pirmo viedokļu apmaiņu, ka mums tas viss nav vajadzīgs. Kāpēc gan mums vajadzētu tādā gadījumā mainīt pašreizējo situāciju? Galu galā līdz šim taču tā ir funkcionējusi diezgan labi, kāpēc ir vajadzīgs atkal iejaukties ar kaut kāda veida regulējumu un varbūt tādā veidā izjaukt esošo sistēmu. Nu, pirmām kārtām atbildi ir tāda, ka, protams, ir bijušas kaut kādas pārmaiņas pēdējo 12 mēnešu laikā, un šīs pārmaiņas mums ir parādījušas, ka tajos gadījumos, kad dalībvalsts pieņēma lēmumu atjaunot robežu kontrols un darīt to vienpusēji, tad tās radīja tomēr problēmas. Tajā pašā laikā būsim arī godīgi. Eiropas komisija taču ir jāredz, ka tāds kā šķīrē tiesnesis, kā arbitrs šādos gadījumos, jo dalība valsts, piemēram, tajā gadījumā, ja es saku, ka eh, minu šos nopietnos robežu kontrols trūkumus, tad tā ir vajadzētu būt komisijai, kas pieņem lēmumu par robežu kontroļu atjaunošanu. Jo dalība valstis taču nekad uh, nevēlēsies eh, viena otru uh, aizskart, un tāpēc ir vajadzīgs šāda veida neatkarīgs šķīrētiesnes, un šādu lomu Eiropas Savienība var uzņemties tikai un vienīgi Eiropas komisija. Un tāpēc es domāju, ka būtu tikai atbilstīgi komisija šāda veida situācijā, šādos apstākļos, būtu tā, kas pieņem lēmumu. Nu, kas tad ar Eiropas parlamentu lomu? Eiropas parlaments vairāk kārt ir teicis, ka tas ir gatavs uh, uzņemties lielāku lomu, saņemot plašāku informāciju, vairāk iesaistīties šajos pasākumos, kas saistīti ar Schengenas zonu. Nu, un, protams, tīri praktiski iemeslu dēļ parlaments, manuprāt, nevar tiešā mērā iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesā par robežu kontroļu atjaunošanu, jo tie ir tādi jautājumi, kur tomēr ir vajadzīga zinām ekspertīze, un arī zināmu straujumu procedūras izpildē. Tas, ko komisija ierosina, un es domāju šo noteikumu attiecīgi arī saglabāt, ir tas, ka četras nedēļas pēc tam, kad ir atcelta robežu kontrole, dalībvalsts var ierasties parlamentā un attiecīgi prezentēt ziņojumu par to, kāpēc tas bija nepieciešams. Nu, tam visam es piemetināju vēl citas lietas, respektīvi komisijas pienākumu reizi gadā ierasties parlamentā un apspriest ar Eiropas parlamentu visas tās situācijas, visus tos gadījumus, kad ir bijis vajadzīgs atjaunot robežu kontrolas. Turklāt e, apspriest arī sakas, kas ir bijušas šāda veida pasākumiem, izvērtējot situāciju un e, konstatējot to, cik proporcionāli, cik samērīgi ir bijuši šāda veida pasākumi, eh, salīdzinot ar situāciju, kas tos izsaucas, kas bijis tam par iemeslu. Un tā tad pavisam īsi, un eh, tāda lūk bija man ievas, ie, ieved vārdi, protams, ka es labprāt uzklausīšu kolēģi teikt un atbildēšu uz viņu jautājumiem. Tādas bija lūk šīs te. Um, pamatnostādes, tāda tā loģika, kas ir mana ziņojuma pamatā. Paldies par uzmanību. Nav. No. Tagad vārds komisijai. Belīngas eh, Paikas kundze lūdzu. Komisijas vārdā. Vai izteiksieties? Tad komisija. Labrīt visiem! No sākuma vēlētos atgādināt, kā jau teicu, iepriekšējās eh, diskusijās par šo tematu. Komisija joprojām vēlas, eh, lai šī pakona tika apspriesta kopā arī kolēģu kungs ir klātsošs, un es priecājos, ka Dānijas prezidentūra arī cēlas garantē, vēlas garantēt eh, to, lai šis mehānisms eh, un grozījumi robežu kodā tas viss tiek skatīts eh, kopā vienā pakotnē. Mēs atbalstām Weberskundas ziņojumu. Esam iepriecināti, ka tur ir tādi paši mērķi, kas ir komisijas priekšmās saistībā ar robežām, un vēlētos atgādināt, kādi ir šie mērķi. Pirmkārt, pastiprināt Schengenes pārvaldību, ar koordinētu ietvaru, lai reaģētu uz ārkārtas situācijām, kuras apdraud Schengen zonas funkcionēšanu. Un otrkārt, garantēt to, ka ļoti ārkārtējās situācijās, kad uz laiku ir jāatjauno robežu kontrole, ir minimāla ietekme uz personu brīvu pārvietošanos. No sākuma vēlos teikt, ka mēs jau sevišķi atbalstām to, ka ziņojumā ir uzsvērts, ka migrācija nav patvēr sevi kā drauds eh, sabiedriskai drošībai. Komisija ir pilnībā pārliecināta, ka tas ir labi un pareizi, un to ir arī paudušas, eh, tā pauduši daudz šīs komitejas eh, locekļi iepriekšējā sanāksmēs. Vēlos aplūkot divus apstākļu kopumus, kuros var paredzēt, ka ārkārtas apstākļos robežu kontroli tomēr var tikt atjaunot. Pirmkārt, dažkārt eh, paredzamās, dažkārt ne, neparedzamās eh, situācijas tad pasākumu komiteja ierosina, ka pašas dalībvalstis, kāds pastāv ar, pašlaiz arī ir, var nolemt par ārkārtēju šo robežu kontroļu atjaunošanu iekšējās eh, drošības iemeslu dēļ. Un kom, kamēr komisija vēlētos, lai šis mehānisms tiktu ieviests kā Eiropas Savienības stimulu mehānisms, kā jau referenti norādīja, tātad mehānisms, kas centrējās uz robežu kontroli un lēmums tiek pieņems ar komitoloģijas palīdzību. Mēs saprotam, cik jūtīgi ir dalībvalsts nostāja eh, šajos jautājumos, kā jūs to norādīja referente. Līdz ar to mēs arī atbalstām to, ka referente ir ņēmusi vērā to, cik šis jautājums ir jūtīgs savā eh, kon eh, konceptā par koordinēto pieeju. Eh, šo te pārbaužu un līdzsvaru eh, iekļaušana Eiropas eh, līmenī, tas nodrošinātu, ka lēmumi tiek pieņemti proporcionālā veidā un tikai tad, kad tas ir stingri nepieciešams, ņemot vērā bažas, kādas ir dalībvalstī un komis, dalībvalstīm un komitijai. Un tieši dalībvalsts ir visvairāk ietekmētas, ja tās ir atrodas līdzās valstī, kur ir no jauna ieviesuši šīs te um, robežu pārbaudas. Un padomas darba eh, grupā notiek diskusijas balsoties uz Dānijas prezidentūras eh, priekšlikuma. Un kā jau iepriekšējais sanāks laikā eh, norādīju, mums ir jāpauž bažas par ziņojuma ierosinājumu, ka komisijai vajadzētu pieņemt vadlīnijas par sabiedriskās Eh, drošības eh, vadlīnijām. Tas ir, ir teikts 12. grozījumā, kā juridisks pienākums. Mēs pievienojamies referenta vi viedoklim, ka ir nepieciešams eh, lielākas vadlīnijas, lai īstenotu Schengens akī. Un to mēs esam pauduši savā septembra paziņojumā. Un tik tiešām mēs šobrīd izstrādājam vadlīnijas par to, lai tiktu veiktas policijas pārbaudas iekšējās robežas zonās kā arī attiecībā uz jautājumu par uh, ceļošanas dokumentu izdošanu. Tomēr uh, komisijai pamatīgas uh, bažas attiecībā uz uh, to, cik atbilstošas ir šīs vadlīnijas par to, kā pašas dalībvalsts var novērtēt uh, drošības uh, draudus. Un kāds saistās ar potenciālu ietekmi uz uh, personu brīvu pārvietošanos. Tomēr uh, šādas lietas ir jāveic balsoties uz konkrēto gadījumu un balsoties uz uh, sensitīvo informāciju un ietekmes ietvers eh, pret to nu, noteikti stingri iebilst dalību valsts. Tomēr vēlos atgādināt, ka Eh, šādu draudu pastāvēšanu, balsoties eh, tātad uz draudiem sabiedriskajai drošībai, tas nav pietiekami liels iemesls, lai eh, atjaunotu robežu kontrolas pie šajām robežām. Un tāpēc 23. A jaunais pāns, kur ierosinām, tur ir papildus teksts par proporcionalitāti. Un otrs apstākļu kopums, kuros robežu kontroļu no atjaunota ieviešana var būt, var tikt iznot ārkārtas apstākļos. Tas ir tad, ja ir īpašas problēmas. Komisija atbalsta to, ka šeit tiek ierosināts jauns mehānisms saskaņā ar 23. pāntu, kur ir iesnējusi komisija, tā lai ārkārtas apstākļos, kā pēdējais eh, glābiņš, iekšējās robežas kontrols varētu tikt no jauna atjaunots. Un ir jāno, nu, jā, jārisina arī problēmas, eh, kas eh, rodas, ja dalībvalsts neīsteno Schengens akī. Un eh, priekšlikumā atzīst, ka šādi lēmumi ir jāpieņem koordinētā veidā. Un ideālā veidā tas var notikt ar komitoloģijas palīd procedūras palīdzību. Vēlos ko teikt arī par priekšlikumu ziņ ziņojumā par ziņošanu. Komisija pievienojas viedoklim, ka uh, Eh, pārskatāmība un politiskā atbildība Schengens zonā to uzlabotu. Ad, dialogs ar eh, parlamentu un, ar parlamentu un padomu, kas būtu uzlabots, balsoties uz ziņojumiem no dalībvalstīm, kā arī balsoties uz regulāriem ziņojumiem no komisijas. Kā jūs to zināt, mēs mūsu eh, pagājušā septembra paziņojumā paziņojām, ka mēs vēlamies um, ieviest divgad, ziņojumu divas reizes gadā. Uh, Un e, pirmais ziņojums būs mājā šī gada beigās. Līdz ar to būtu tiešām iespējams reizi gadā plānot to, ka komisijas e, ziņojumā būtu plaša, plaša, e, plaši, plaši atskats par iepriekšējā gada notikumiem sasībā ar robežām. Un līdz ar to komisija vēlētos tiešām pateikties referentei to, par to, kā viņa ir risinājusi šo jūtīgo jautājumu, lai mēs varētu joprojām uzlabot eh, Schengenas eh, pārvaldības sistēmu Schengenas 27. gadā. Un tagad eh, vai Dānijas prezidentūra vēlētos izteikties? Padoms pārstāvis. Tad Dānijas pārstāvis prezidentūra vēlētos pateikties Vēbērs kundzei par ierosināto ziņoja projektu, prezidentūra uzskata, ka tas būs labs pamats turpmākām sarunām. Mēs vēlētos arī informēt Libe komitejas locekļus, ka darbs pie šī uh, priekšlikuma kopā ar darbu pie priekšlikuma par ševel mehānismu, tas uh, uh, padomes kompetentajā darba grupā ir ievērojami virzījies uz priekšu. Un uh, no sarunām ar uh, parlamentu uh, Dānijas prezidentūras laikā Mēs šo darbu turpināsim, un ir svarīgi ņemt vērā, ka jautājumi, kas ir saistīti ar sabiedrisko kārtību un iekšējo drošību, kā arī uh, specifiskām robežu kontrolēm, tas ir ļoti svarīgi dalībvalstīm. Dalībvalstis, kā to ir norādījusi Eiropas Savienības padome, uzskata, ka personu brīvu pārvietošanās ir ievērojams Eiropas Savienības sasniegums, un tas kopā ar Schengen sistēmu ir, um, tam ir jāaptur līdzsvars. Un visbeidzot, mēs vēlreiz vēlētos pateikties referentē un pateikties Libe komitejas locekļiem par lielisko sadarbību. Un mēs eh, gaidām, kāds būs eh, turpmākais eh, dialogs par šo priekšlikumu. Un tagad uzklausīsim ēnu referentus. No sākuma Kalju kungs, vai vēlties izteikties? Paldies! No sākuma vēlos pateikties Rebinātē Veiberē par šo ziņojumu. Vēlos viņai un kolēģiem teikt, ka ir skaidrs, ka Renāte ir ļoti centusies, centsto, eh, cenšoties eh, panākt kompromisu ar eh, padomas pozīciju, un to atspoguļo mūsu priekšlikumi. Es priecājos, ka mums ir tāda pati pozīcija attiecībā uz sarknējām līnijām. Uz sarkanajām līnijām, kurām ir jāatvinā Eiropas parlamenta pozīcija par šeņģens pārvaldību. Pirmkārt, Renāte atbalsta to, ka ir nepieciešams jauns Schengens novērtēšanas mehānisms, lai garantētu uh, pārskatāmību un konsekventu Schengens akī īstenošanu. Tas nozīmē, ka robežu kontroļu atjaunošanai tā, tā vajadzētu būt sakām novērtēšanas procesam. Uh, tam nevajadzētu sarežģīt eh, personu brīvu pārvietošanos Eiropā. Otrakārt, ir ļoti svarīgi ne tikai pastiprināt eh, drošību, bet arī pastiprināt eh, cilvēku brīvu pārvietošanos, pilsoņu tiesības un efektīvi uzraudzīt jebkādu mēģinājumu no jauna ieviest eh, pārbaudas piekšējām robežām. Jaunākie notikumi dažās dalībvalstīs eh, paskaidro, kāpēc mums tas ir jādara. Mūsu pilsoņiem ir jābūt drošiem par to, ka tiks eh, spērti jauni soļi, lai izvairītos no situācijām nākotnē, kā, piemēram, Francijas, Itālijas jautājums vai vienkāršotu lēmumu pieņemšanu saistībā ar solidaritāti un to, ka Schengens eh, kā tādas eh, pasāvēšana tiek padarīta sarežģītāk. Un pēdējā lieta, ko vēlos uzsvērt. Renāta ļoti labi novilka pati šo sarkano līniju attiecībā uz migrācijas klauzulu uz migrācijas eh, plūsmām atvainojiet. Pašas par sevi migrācijas plūsmas nevar tikt uzskatīts par draudu. Un eh, iemeslu eh, ro, iekšē, robežu kontroļu atjaunošanai. Ja šīs sarkanās līnijas tiek ievērotas, es domāju, ka mums izdosies rast labu risinājumu. Ir vairāki aspekti, kurus var uzlabot. Un es eh, palīdzēšu Renātē ar dažiem grozījumiem, tiklīdz kā būs pieejams viss valodu versijas. Renāte, es tev tiešām vēlos pateikties. Ensjūkungs, jūs arī esat eh, rēnu, ēnu referents. Paldies. Vēlētos eh, atzīmēt, ka šeit Eiropas parlamentā gandrīz visām politiskajām grupām ir viens un tās pats viedoklis attiecībā uz šo te jautājumu. ir skaidrs, ka mēs atrodamies sarežģītā situācijā, sarežģītā laikā attiecībā uz šo te mehānismu. Tāpēc, ka padome nevēlas uh, vest sarunas par šo priekšlikumu, kur ir ierosinājusi komisija. Šī ir sa savāda situācija, ņemot vērā to, ka dalībvalsts un Eiropas Savienības uh, padome bija tās, uh, kuras uh, lūdza uh, Eh, izveidot šādu kopienas mehānismu, bet tagad ir tāda sajūta, ka uh, viņas ir kļuvušas par svešiniekam attiecībā uz šo tematu. Un es uzskatu, ka pašreizējā situācijā, kā jau to teica mūsu kolēģis, ir zināmas prioritātes, kas ir jāņem. Pirmkārt, uh, sarunas. Es, padomē ir jāatbloķē, un šeit es paļaujos uz Dānijas prezidentūras kompetenci. Pārliecināta dalība valstis pieņemt konstruktīvāku pieeju. Atteikums eh, diskutēt par šo jautājumu eh, ļoti kaitē pilnīgi visiem. Un otrkārt, es neuzskatu, ka parlamentu ir jāmobilizē eh, padomas atteikums, un kā jau mani kolēģi nu pat kā teica, mēs jau esam definējuši provizorisku lēmumu attiecībā uz šo drošības mehānismu. Tam vajadzētu būt pamatam nākotnes sarunām ar dalību valstīm ir viena lieta, kurai jābūt skaidrai. Tātad mums vajadzētu sākt ar ideju, ka brīva pārvietošanās Eiropas pilsoņiem ir fakts. Un šīs robežas kontrolas var tikt atjaunotas eh, tikai gadījumos, kas ir tiešām ārkārtēji. Eh, līdzīgi maniem kolēģiem var teikt, ka migrācijas eh, plūsmas tām nevajadzētu kļūt par draudu sabiedriskai drošībai. Viss šim faktam arī piekrīt. Un otrs elements ir saistīts ar to, ka jauns mehānisms, jaunajam mehānismam ir jābūt kopienas mehānismam. Tam nevajadzētu būt tādam mehānismam, kas ir saistīts ar dalībās um, eh, kapacitāti. Tomēr mums vajadzētu vest sarunas par konkrētiem aspektiem, kas ir saistīti ar šo jomu. Padome iebilst pret šo ierosinājumu, kāds bija komisijai. Es eh, nezinu, vai komitoloģija ir labākais risinājums šajā gadījumā. Tas ir mans eh, viedoklis. Es domāju, ka mums būtu jārod eh, pārskatāmāka metode, uh, kurām vajadzētu būt iesaistītam arī Eiropas parlamentam kopā ar padomu un komisiju attiecībā uz šādu svarīgu lēmumu pieņemšanu Eiropas Savienībai. Un uh, tad vēl fundamentāls aspekts ir saistīts ar šādu jautājumu. Parlaments ir jāinformē saistībā ar visiem lēmumiem, kādi ir pieņemti saistībā ar Schengen zonu tā kā tas ir ļoti svarīgi Eiropas pilsoņiem, lai viņi tiktu pārstāvēti šajās sarunās. Un līdzīgi kā iepriekš teicu, es paļaujos uz to, ka eh, Dānijas prezidentūra ņems vērā šos ierosinājumus. Lai mēs varētu virzīt darbus priekšu Schengens eh, pārvaldības pakotni. Ir skaidrs, ka novērtēšanas mehānisms Schengens zonā arī ir ļoti svarīgs. Attiecībā uz mūsu mērķa sasniegšanu pār jaunu Schengens zonas pārvaldību. Tad vēl vēlos pateikties mūsu eh, referentē Weberas kundzei. Par viņas spēju vest sarunas, par viņas ārkārtējo spēju rast sarunas un atrast veidus, kā atbloķēt šo lēmumu. Paldies! Paldies, Žanoks kundze, lūdzu! Paldies, priekšsēdētāj kungs! Arī es vēlos paust cerību, ka šīs eh, sarunas ar padomi novadīs pie atbilstoša risinājuma balsoties uz Eiropas pieeju. Un tāda ir mūsu pozīcija, ka šis līdzsvers ir jāmaina tikai Eiropas Savienības pieejas labā. Visus iemeslus jau paskaidroja mani kolēģi, es tos visus neatkārtošu. Referente Weberas kundze Referents kundze, protams, ka jums ir jāved sarunas par šo ziņojumu, tomēr mēs uzskatām, ka mūsu sarunas šajās sarunās varētu būt stingrāka. Jūs esat, eh, mums, mums stāstījāt par Norvēģijas gadījumu, par eh, kontroļu atjaunošanu. Mēs uzskatām, ka šis priesakums iespējams līdz desmit dienām ir pārāk uh, plašs, pārāk garš, jo desmit uh, dienas ir diezgan ilgs laika posms. Jo sevišķi pagarināšanai līdz diviem mēnešiem. Protams, Renāti, jūs saprotat uh, labāk kāda ir padomas pozīcija, kas var tikt sasniegts divpusējās sarunās. Tomēr eh, mūsu grupa pieturas pie eh, viedokļa, ka tie ir pārāk eh, gari periodi. Mēs ierosinātu īsākus laika posmus - 5 dienas kontroļu atjaunošanai. Mūs eh, pilnībā apmierina arī tas, ka mūsu referentē ir pozīcija par to, ka migrācijas plūsmas nevar tikt uzskatīts par apdraudējumu sabiedrībai, iekšējai drošībai. Un mūsuprāt, šis te jēdziens par apdraudējumu sabiedriskajai drošībai un iekšējai drošībai, tas ir jādefinē ļoti stingri tiesību aktos. Un kolēģi par to ir vienojušies, referenti vienojušies, un arī mm. mūsu pozīcija ir tāda, ka šajā definīcijā nevajadzētu būt atsaucai uz migrācijas pulsām kā tādām. Mēs arī uzskatām, ka problēmas, kas ir saistītas ar atgriešanas eh, procedūrām, nevar būt par iemeslu robežu kontroļu atjaunošanai pie iekšējām robežām. Tāda ir mūsu pozīcija. Un mēs saprotam, ka sarunas būs smagas, tomēr mēs ceram, ka Dānijas, nu, kā Dānijas prezidentūra teica, mēs darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai panāktu labu kompromisu lēmumu. Paldies! Mrs. McIntyre. McIntyre skundze. Paldies! Kopumā mūsu grupa Eiropā gribētu aizstāvēt dalību valstu pozīcijas, un mēs saprotam viņu bažas, kā tāpat arī saprotam viņu nepieciešamību aizstāvēt savas valsts drošību. Tajā pat laikā es augstu vērtēju Vēbers kundzes darbu pie šī ziņojuma, un es domāju, ka viņa ir ziņojumu virzījusi tiešām tādā pareizā gultnē. Uh, Bet man ir viens jautājums. Man, protams, ir tā priekšrocība, ka angļu valoda ir man dzimtā valoda, un es zinu, ka šis ziņojums nav ticis vēl pārtulkots citās valodās, bet es pamanīju, ka komisijas priekšlikumos vārdi Common Union Response tiek bieži izmantoti, kamēr grozījumi ierosina Coordinated Response. Mani interesē šīs nianses un uh, kas ir bijis padomā Vēbers kundzei, kad viņa ir ierosinājusi šo grozījumu. Tāpat gribētu uzdot eh, pavisam nelielu jautājumu prezidentūrai. Redzot to, kāda ir dalībvalstu reakcija un viņu viedokļi par šo, cik reāls ir iespējas pēc jūsu domām panākt vienošanos par šo dosjē? Paldies! Paldies, Ensts Kundz, ēnu referenta lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Nu, vispirms es domāju, ka būtu jāpateicas eh, referentē Vēberskundzei. Jāsaka, ka šī lieta ir ļoti svarīga, jo te iet runa par robežu kontrolas atkal atjaunošanu un personu brīvās pārvietošanās ierobežošanu. Mēs neesam īsti pārliecināti, ka būtu nepieciešams jauns mehānisms. Un Jā, varam sturpi, stiprināt šo situāciju un varam um, arī daudz redzamāku padarīt šo politiku. Mēs uzskatām, ka robežu kontroļu atjaunošanas jautājumam ir jābūt ļoti strikti un šauri regulētam, bet Vēbers kundze pieminēja ļoti atbilstīgus punktus savā ziņojumā. Un mēs esam apmierināti ar to. Tie viņas minētais iet pareizajā virzienā. Otrām kārtām, protams, vēl ir šī kopienas metodas lieta. Protams, ka tā ir jāizmanto tajā brīdī, kad runājam par kaut ko tik svarīgu, kā robežu kontroļu atjaunošanu konkrētos apstākļos pie zināmiem nosacījumiem un mums vajadzētu izvairīties no jebkāda veida patvaļīgiem lēmumiem. Pārliecināties, ka pilsoņiem tiek notiek nodrošināt drošība, kā arī pārvietošanās brīvība, un tāpēc kopienas metodē pilnīgi noteikti šeit spēlējam galvenā loma. Mēs ļoti skeptiski izturamies pret virkni jautājumiem, kur eh, dalībvalstīm tiek piedāvāta plaša izvēles brīvība. Galu galā viņiem taču tādā veidā tiek piedāvāt iespēja izdarīt pilnīgi patvaļības lēmumus un var jums dot piemēru pēc piemēra tādai rīcībai. Bet šajā gadījumā ir ļoti eh, svarīgs viens cits jautājums, par ko bieži esam runājuši arī savā politiskajā grupā. Tas ir, migrācija nevar būt eh, kritērijs robežkontrolas atkal ieviešanai. Pie šāda viedokļa mēs arī paliksim, un es domāju, ka padome to arī saprot, ka mēs šādu viedokli saglabāsim. Migrācija kā tāda nevar būt universāls iemesls robežu kontrolas atjaunošanai. Mēs gribētu redzēt precīzus, skaidrus noteikumus, atbilstoši kuriem varētu atkal ieviest robežu kontrolas pasākums. Mēs gribētu, lai šie noteikumi būtu skaidri, detalizēti, lai parlaments tiktu e, iesaistīts to sagatavošanā. Tālāk par šo desmit dienu termiņu. Mēs uzskatām, tāpat kā mm, zaļo grupa, uzskatām, ka šis termiņš ir pārāk ilgs. Vēl viena problēma, par ko gribētu runāt. Par kādu veidu robežu kontroli vispār mēs šeit runājām? Kādas pārbaudas tiks veiktas? Es domāju, ka mums ir jābūt skaidrībā, par ko mēs runājam, un mums ir jāraugās, lai mēs šeit nerunātu tikai un par migrācijas plūsmām. Es domāju, ka Eiropas parlaments ģenerē visai labas idejas, un mūsu piedāvājumā ir arī daudz labu elementu. Tomēr es neesmu apmierināta ar to, kas ir tagad, un mēs noteikti iesniegsim grozījumus. Efemēras kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Man ir vairāki komentāri par šo ziņojumu. Pirmkārt, es gribētu teikt, ka Raugoties uz um, to, ko ir padarījusi Vēbers kundze, mēs redzam, ka daudzas lietas ir ņemtas vērā, bet mēs gribētu, lai šī brīvās pārvietošanās iespēja personām tiktu saglabāta tāpat kā tas ir kapitālam, precēm pakalpojumiem. Nākamā lieta, par ko gribēju runāt. Ja viss tiek regulēts, tiek regulēts detalizēti, un ja viss jau ir paredzēts, kādēļ lietas būtu jāmaina? Es uzskatu, ka šis regulējums ir bijis nepieciešams tādēļ, ka atsevišķas dalībvalsts ir pārkāpušas sarkano līniju, nav ievērojušas iepriekš pieņemto praksi un noteikumus. Šīs valstis jau tika pieminētas. Mēs redzējām dalību valstu reakciju un redzam arī to, kas notiek patreiz parlamentā šai sakarā. Šajā gadījumā iet runa par pamatotu rīcību. Un tad parlaments un sabiedrība kā tāda reaģē, par ko es šeit runāju. Es runāju par Marta uzbrukumiem un par nesenajiem uzbrukumiem Norvēģijā. Šeit mēs redzam pagaidu brīvas pārvietošanās ierobežojums, eh, bet mēs redzam, ka tas nav pilnībā pamatoti. Varbūt, ka tas pamato kontrolas pastiprināšanu uz robežām, bet tas var notikt tikai uz neilgu termiņu, un tas var būt tikai pagaidu pasākums. Spānija 2006. gadā arī piedzīvoja milzīgu bēgļu pieplūdumu, bet mēs eh, šajā gadījumā eh, neieviesām papildus eh, robežu kontrolas pasākumus. Es domāju, ka šeit iet runa par to, ko darīt, ja atsevišķas dalībvalsts nerespektē jau spēkā esošo likumdošanu, jo tas, kas ir tagad, patiesībā ir mēģinājums regulēt to, kas jau ir ticis regulēts vai atrunāts likumdošanā, Eiropas Savienības likumdošanā. Es domāju, ka mums ir jādomā par to, ko darīt, ja dalībvalstis pārkāpj Schengens akī. Jo, piemēram, ir vesela rinda pasākums, kurus mēs varam jau iepriekš paredzēt, piemēram, lielu futbolu pasākumu, tad attiecīgi uh, var notikt informācijas apmaiņas starp visām trijām institūcijām un var arī paredzēt konkrētās darbības, kas attiecās uz kriminālu vajāšanu un izmeklēšanas darbībām, tad šeit attiecīgi rīcība būtu vienpusī, vienpusēja no attiecīgās dalībvalsts puses, lai tā varētu veikt izmeklēšanas darbības. Un tad, protams, arī ir atbilstoši jāizveido sistēma, bet godīgi sakot, šāda sistēma jau ir izveidota. Un, ja tāda nepieciešamība ir, tad eh, šos pasākums var realizēt. Tā kā tas viss jau ir. Es uzskatu priekšsēdētāji, ka Mums ir jāsagaida tulkojumi vis, visās oficiālajās valodās, tad mēs varam izvērtēt šo ziņojumu detalizētāk, bet man ir jautājums vēlreiz, kāpēc regulēt to, kas jau ir ticis atrunāts un noregulēts Eiropas Savienības tiesību aktos. Jo te mēs nerunājam par jauna akī veidošanu, mums ir jārespektē tas, kas jau ir. Paldies. Tālāk Romero Lopes kundze. Paldies, priekšstādātāji! Jāsaka, ka mēs Spānijā esam piedzīvojuši masīvus imigrācijas viļņus savā valstī, un uh, mēs uh, saprotam uh, šādu situāciju. Es gan nezinu, kāpēc valsts izvēlas slēgt savas robežas vai pastiprināt kontrolas uz tām. Uh, bet es domāju, ka mēs visi esam viensprātis, ka šāds pasākums nevar realizēt tikai un vienīgi balstoties uz migrācijas plūsmas palielināšanos. Mēs saprotam, ka daudz šie pasākumi ir kā reakcija uz Lampedūzas notikumiem. Es saprotu, ka Malmstrāms kundze pasniedz vai piedāvā šo kā atbildes reakciju uz Lampedūzā notikušo, kā centienus regulēt migrācijas plūsmu, bet mēs neuzskatām, ka šai regulai būtu jābūt tādai. Es cenšos saprast, kāds ir šī regulējuma mērķis, par ko mēs šeit runājām. Vai tas vispār ir pamatots? Uh, Mēs šeit runājam par nosacījumiem attiecībā uz Schengenes akī normu piemērošanu, par to, kā tiek noteikts, kad ir ārkārtas situācija. Piemēram, 2001. gada um, uh, pasākumi, kad uh, tika um, ieviesti pagaidu pasākumi, bet tā nav reakcija uz migrantu plūsmas palielināšanos. Un patiesībā tie arī nav grozījumi esošā direktīvā. Mēs redzam, kā jau Dijas Hemeras kungs teica, divas dalība valsts šajā gadījumā nerespektēja Eiropas Savienības tiesību aktus, nerespektēja Schengenas akī, atbilstošās direktīvas un Eiropas Savienības līgumu. Un tad komisija tā vietā, lai uh, vērstos pret šīm divām dalību valstīm, ir sagatavojis šo regulu. Un es personiski uzskatu, ka mums ir uz to skaidri jānorāda, jo ja mēs darbosimies reaģējot uz Lampedūzā notikušo, tad mums ir jāstrādā pavisam savādāk. Šengenes akī paredz ārkārtas situācijas un rīcību ārkārtas gadījumos. Priekš tam ir atsevišķas normas, un es personiski neatbalstu arī Makvēs kundzes um, grozījumu. Kas ir uzskatāms par apdraudējumu sabiedriskajai kārtībai? Vai mēs runājam par apdraudējumu valsts iekšējai drošībai? ne jau visi sporta pasākumi ir šāds apdraudējums. Un arī nav iespējams paredzēt, vai kāds sporta pasākums izvērtīsies par šādu apdraudējumu. Norvēģijas piemērs, kas šeit tika piesaukt, tas jā, ir interesants. Tas bija apdraudējums, terora akts ir apdraudējums, bet, kad šāds apdraudējums rodas, tad šī regula tik un tā neko nedod. Tai nav nekāda pievienotā vērtība. Tālāk šīs pieminētās 30 dienas. Kāpēc mēs nerunājam par 70 dienām vai par, par 14 dienām? Te taču iet runa par ārkārtas situācijām. Es saprotu, ka regula ir domāta piemērošanai ārkārtas situācijās. Katrā ziņā es uzskatu, ka šī regula nekalpo tām, lai pastiprinātu Schengenas akī. Es saprotu, ka Vēberas kundze ir ļoti intensīvi strādājusi pie šī ziņojuma. Komisija ir Eiropas Savienības līgumu sargs, un komisija nevar nākt klajā ar vadlīnijām. Vadlīnijā ir, vadlīnijas vienkārši ir jāievēro atkarībā no tā, kas ir li likumdošanā. Jā, protams, mums ir jādomā, kā reaģēt uz atsevišķiem notikumiem, bet ja runājam par Lampedūzas gadījumu, tad te ir jāapmeklē pilnīgi cits risinājums. Mums ir jāizvērtē, ko mums piedāvā Schengens akī, ko mums dod šis Schengens akī. Mēs varam pastiprināt, piemēram, uh, bēgļu kustību uh, regulējošo normu piemērošanu. Es domāju, ka pieņemt regulu sporta pasākumiem, es domāju, tas ir pilnīgi nevietā. Es domāju, ka pilnīgi mēs esam pazaudējuši to mērķi, kura vārdā šī likumdošana vispār ir tikusi eh, sagatavot. Es nezinu, kāda ir bijuši padoms apsvērumi šī teksta sagatavošanā, bet varbūt, ka Tas ir tādēļ, ka vienkārši divas dalību valstis nav ievērojuši direktīvās noteikto, nav ievērojuši Schengenas akī, bet šādā gadījumā mums taču ir citi mehānismi. Mēs nevaram tādu problēmu atrisināt ar šādu regulu. Yo creo que tenemos que reflexionar para ver qué hacemos. Katrā ziņā mēs esam nopietns parlaments, un es saprotu, ka Vēbers kundze ir gribējusi to labāko, visu cieņu viņai, bet es nedomāju, ka tām ir jebkāds sakars ar Schengenas telpas pārvaldīšanas pastiprināšanu. Es domāju, šī regula ir pilnīgi bezjēdzīga. Kādēļ mēs šķiežam laiku, strādājot pie šīs regulas, tikai tādēļ, ka komisija nav darījusi. Madame Mathieu. Paldies, priekšsādātāji! Es arī gribu teikt paldies Renātai Vēberei par uh, lielisku paveikto darbu, par tiem kompromisiem, pie kā viņai izdevies nonākt, jo, protams, jautājums ir ārkārtīgi delikāts. Bet man jā, jāatgādina iepriekšējo divu runātāju teiktais, jā, 2006. gadā bija 27 lēmumi no jauna atjaunot robežu kontrols Un arī tika minēta vienmēr, nu, tā diezgan pamatot iemesli, piemēram, Portugāla atjauno robežu kontrols eh, rudens samita dēļ, Norvēģija, Zviedrija, mm, arī citu iemeslu dēļ un tā tālāk. Visus tagad negrasos jums te uzskaitīt. Un tad, protams, bija lūk Francija, par ko šodien arī runājām pagājušajā pavasarī, kas vēlējās slēgt robežu saistībā ar arābu pavasari. Neatkārtošu to, ko teica man kolēģi, es domāju, par to jau gana daudz cits teicis un runāts. Bet gribētu uzsvērt, ka Eiropas komisijai, e, kad tā nosodīja Itāliju par viņas rīcību attiecībā uz bēgļiem un arī Franciju, kas savukārt atjaunoja robežu kontroli, domāju, ka ja tas tā nebūtu noticis, tad mēs nebūtu nonākuši pie šīs regulas un nebūtu nonākuši pie tie darba, ko daram šobrīd. Un tāpēc, godīgi runājot, eh, priekšlikumi, kas ir mūsu priekšā, manuprāt, nav pilnīgi nekādas pievienotās vērtības. Eh, šis jautājums, manuprāt, varētu vienkārši tikt slēgts, un par to mēs varētu vispār arī neko tālāk nerunāt. Paldies tālāk, Pirkerkungs! Paldies priekšsādātāji! Nu, es domāju, ka pastāv tāda vispārēja vienprātība. Jo Šengenas mm, robežu kontroļu kodeksam, protams, ir ārkārtīgi svarīga un pozitīva loma nodrošinot pārvietošanos Eiropā, un šim mehānismam pilnīgi noteikti ir jāsaklabājas dalību valstīm ir jābūt iespēju tajos gadījumos, kad tik apdraudēta nacionālā drošība, rīkoties. Bet tikai šādos apstākļos, tikai pie šādiem nosacījumiem, un vajadzētu darīt pilnīgi visu, lai izvairītos no tādas situācijas, kur robežas tiek slēgtas eh, citu iemeslu dēļ un tiktu atjaunos robežu kontrolas. jo, protams, šim svarīgiem Schengens mehānismam ir jāpaliek spēkā un būtu ārkārtīgi žēl, ja tam nāktos izzust. Nu, ja skatāmies uz pavisam neseniem piemēriem, tad redzam, ka ne jau viss ir tik labi darbojies, kā mums būtu gribējies vai kā būtu šķitis. Domāju, ka mums ļoti nopietni jāpadomā par šo jautājumu. Domāju, ka Bēbers kundze mums ir piedāvājusi ļoti labu pamatu tālākam diskusijām ar padomu, un, protams, ka mums ir nepieciešams svērst padomus uzmanību uz šo jautājumu. Tajos gadījumos, kad pastāv reāli draudi, kad dalībvalstis jūtas apdraudēts, tad tam vajadzētu būt kaut kāda veida iespējām rīkoties. Tas ir tas pamatprincips, bet, nu, protams, par detaļām ir jāspriež savukārt tālāk mums. Es domāju, ka ārkārtīgi svarīgi rast kaut kādu veidu tādu mehānismu, kas ļautu pārliecināties, ka nopietnu robežu kontrolas trūkumu gadījumā un kļūdu gadījumā pastāv kaut kāda veida iespēja pārliecināties, ka šāda veida iztrūkumi un vakums drošības sistēmā tiek strauji aizpildīts. Nedomāju, ka mums vajadzētu sekot obligātā kārtā padomas Uh, līnijai. Viņi vispār par to nevēlas runāt, viņi tikai piever acis un izliekas, ka viss ir kārtībā. Un no otras puses nevēlamies arī, lai komisija visu paņem savā ziņā. Un rezultātā dalībvalstīm atņem visas tiesības rīkoties, jo gal galā tām tomēr ir tiesības pieņemt lēmumus šai ziņā. Bet man patīk tas, ko Vēberskundze ierosina. Viņa ierosina tādu atbilstīgu sakārtotu mehānismu, tā, lai bez tādām vispārējām plašmērogu publiskām debatēm robežu kontrols var tikt atjaunots, lai nodrošinātu drošību. Paldies, nākamais runātājs. Pirms atgriežamies pie Vēberskundas. Mr. Siska, you go first, then we'll, we'll be. Yes? Mr. Sistra, would you like? Sistra. yes, I would. Thank you. Jā, labprāt runāšu par šo jautājumu. Priekšsādātāji. Jā, klausos šajās debatēs. Un izskatās, ka šeit ir parlaments ar komisiju apvienojies, lai nostātos pret dalību valstīm. Nu, es nezinu, vai tāda veida e, pieeja ir vajadzīga val Eiropā, kurā visi dzīvojam. Gal galā šeit domājam par pilsoņu drošību. Un pilsoņi gaida, ka Nacionālajā parlamentā arī darbosies un aizstāvēs viņu, viņu drošību visas tās nianses, ko šeit dzirdējām, līdz šis pilnvars, kas tiek piešķirts Briselē, un lūk, Briselē jāzina katru reizi, kad un uz cik ilgu laiku tiek īstenot kaut kāda drošības pasākuma, un ka tā var uh, iejaukties, nu, tā ir mm, tāda diezgan dīvaina lieta. Esam veikuši arī dažāda veida novērojumus, esam piedzīvojuši daudz ko. Un uh, esam piedzīvojuši to, ka tiek nodots arī kompetences migrācijas jomā no dalību valstīm Briselē. Uh, Un teikt, piemēram, sporta pasākumu nav drauds valsts drošībai ir nepareizi, jo taču ir milzīgi bari huligāni, kas sabrauc ar šādiem pasākumiem. Līdz ar to Man liekas, viss šis teksts, viss šis projekts diezgan pārsteidzošs. Es domāju, ka varbūt labāk būtu vienkārši to visu aizmirst un palikt pie vecā. Kā mēs te varam spriest par to, cik ilgi kādai valstī vajadzētu noteikt pasākumus, lai aizsargātu savus pilsoņus? Un arī šī atskaitīšanās parlamenta priekšā nav atbilstīga, jo gal galā Schengens zonā taču ietilpst arī valsts, kas nebūtu nav Eiropas Savienībā, un es esmu tāpēc attiecīgas grozījums arī iesniedzis. Paldies! Tālāk būs stilkungs. Paldies priekšādātāji! No diskusijām ļoti skaidri izriet, ka pastāv plaša vienošanās politisko grupu starpā par to, ka Schengenas zona kā instruments ir jāsaglabā un brīvu pārvietošanos var apturēt tikai un vienīgi ārkārtas gadījumos, un kas ļoti izšķirīgi, un tas izriet no šīdienas debatēm par to visam vien, vienlīdz Vienādi, ka imigrācijas plūsma nevar tikt uzskatīta par iemeslu robežu kontroļu atjaunošanai. Un uz šiem pamatiem gribētu uzdot jautājumu padomai. Vai padoma varētu mums pastāstīt? Vai ir tāda līdzīga sajūta arī padomē par migrācijas jautājumiem? Kādas ir dalībvalstu domas mig par migrāciju kā par cēloni robežu kontroļu atjaunošanai. Es domāju, ka tas ir tā, tā ir šī paša jautājuma būtība un domāju, ka to vajadzētu noskaidrot. Nu, tagad pēc visām šīm diskusijām. Gribu vaicāt, vai padoma vai komisija vēlas uh, komentēt šīs, šīs diskusijas, bet nu pavisam īsi, pavisam īsi tādā gadījumā. Kādas ir jūsu domas par visiem šiem iebildumiem un komentāriem? Ko domājat par visu šo iniciatīvu, par tās iemesliem, cēloņiem. Tātad pavisam īsi, pirms mēs dodam tālāk vārdu atkal Pēbers kundzei. Komisija, lūdzu. Runāšu pavisam īsi un cerams, ka padomu atbildēs tieši uz tai uzdotajiem jautājumiem. Es uzskatu, ka atsevišķi deputāti varbūt ir saņem, guvuši tādu maldīgu priekšstatu par tiem iemesliem, kādu dēļ komisija šo pakotni ir izvirzījusi. Šeit mēs vēlējāmies risināt tikai un vienīgi potenciāls pār, ja mēs tikai vēlētos runāt potenciāls pārkāpumu gadījums, tad ne jau šādi pieeja mēs būtu izvēlējušies. Gribētu mudināt deputātus paskatīties uz to paziņojumu, kas nāk līdzi šai dokumentu pakotnē, un labprāt arī divpusēji run, īstenot sarunas ar konkrētajām valstīm un deputātiem par to, ja tāda veida um, vajadzība būtu, jo galu galā šis nenāk kā neproporcionāla reakcija pāris incidentiem. Nē, tie nav par iemeslu šāda dokumenta izstrādāšanai. Situācijas konkrētajās valstīs, protams, tika apspriestas, bet ne jau tāpēc eh, piedāvājam šos dokumentus. Priekšsēdētājs turpina tālāk vārds padomē. Īs komentāru lūdzu. Jā, paldies priekšsēdētāji. Makintājers kundzes jautājums Eh, un atbildus to ir tāds, ka mēs joprojām uzskatām, ka ir realistiski panākt kompromisu par šo dokumentu un ziņojumu. Projekts mūsuprāt ir solis pareizajā virzienā, tāpat laikā piedāvājot atbilstīgu pamatu tālāku sarunu īstenošanai. Savukārt Busutilu kungam var teikt, ka nē, padomē nav nekāda atbalsta uh, imigrācijas uh, pa, pa, padarīšanai par iemeslu robežu kontroļu atjaunošanai. Paldies! Tālāk Weberskundze lūdzu. Paldies priekšādātāji, centīšos izteikties īsi. Zinu, ka mums eh, laiks no nu jau sāki beigties. Pirmām kārtām, pirms saku ko citu, gribu teikt paldies visiem tiem, ar kuriem esmu strādājis kopā pēdējos pāris mēnešus pirms ziņojuma sagatavošanas. Mums bija virkne dažādu sanāksmu, gan ar komisiju, dažādos līmeņos, dažādiem dienestiem, ar Dānijas prezidentūras pārstāvjiem vairāk kārt tikāmies, tāpat arī ar citu dalību valstu pārstāvjiem un, protams, arī ar saviem kolēģiem, kas ir ēnu referenti no savām politiskajām grupām. Tāpēc paldies, paldies jums visiem par eh, šo atbalstu, un esmu pārliecināta, ka mēs turpināsim sadarbību tieši tādā pašā veidā arī nākotnē. Tika pausti faktiski divi viedokļi. Vieni teica, lūk, mēs vēlamies iet vēl tālāk nekā tas, kas mums ir šobrīd, un mēs vēlamies, lai tiktu panākt šī eh, koordinētais veids, kā uh, regulēt robežu kontroļu atkal ieviešanu. Un otrs viedoklis ir tāds, ka mums vispār nekas cits nav vajadzīgs, šie grozījumi pašreizējā regulā nav vajadzīgi. Uh, jo ar pašreizējiem noteikumiem jau ir pietiekami. Un ka paši šāda veida grozījumi nāk, mm, tiek apspriesti tikai kā reakcija uz pāris incidentiem. Nu, ļaujiet man tad jums pastāstīt, ka droši vien uh, 25, 25% ir mm, taisnība jums, te, kad jūs sakat, ka tas nav kā reakcija uz Lampedūzas situāciju. Bet tas nav tikai, šeit nerunājam tikai par Lampedūzu. Kad es sāku ziņojumus, jau teicu, pastāvēja vairāk incidenti pagājušā gadā, kad uh, robežu kontroļa atjaunošana nebija nekādā veidā saistīta ar Lampedūzu. Toreiz tas bija valdības uh, Tā bija valdības iniciatīva atjaunot robežu kontrolas, lai cīnītos pret pārobežu noziedzību. Un mēs visi šeit vienojamies, ka tas nav tas pareizākais reakcijas veids. Un ar šī ziņojuma palīdzību mēs cenšamies izvairīties no tādām situācijām, lai tas nekas tāds atkārtoties nākotnē nevarētu. Vienlaid, un tāpēc vēlamies lēmumu pieņemšanas procesā iesaistīt arī komisēju, tās starp arī konkrētās, to starp arī konkrētās dalību valsts pārstāvjus. Un tas viss notiek pie sarunu galda. Nu, par atsevišķiem pavisam konkrētiem jautājumiem es tagad šeit neizvērsīšu savu uzstāšanos, nevēlos tam tērēt pārāk daudz laika, jo mums būs vēl laika un iespējas tikties un tos apspriest. Saprotu Enciju kunga nostāju par to, ka viņš nevēlas izmantot komitoloģijas procedūras, domāju, par to diskusijas vēl turpināsies jo runa par šo, jo tomēr varētu runāt par to, ka šāda veida procedūra varētu piemērot konkrētos ārkārtas apstākļos, tātad likt eh, kompetenci komisijas rokās, varbūt varam domāt par to, kā šo lēmumu pieņemšanu padarīt pārskatāmāku, bet, nu, eh, šis lēmums tomēr varētu būt komisijas rokās. Jo šeit nerunājam par tādām nepareiza, neparedzamām situācijām, par pēkšņām situācijām, kā teroristu uzbrukumu vai kaut kas tam līdzīgs, nē. Ne. Un es saprotu, ka te daudz saka, desmit dienas tas ir pārāk garš laika periods, bet, nu, tā nebūtu varbūt noteikti arī nav. E, šajās dienās mēs pieminam arī, e, runājām arī par šiem traģiskiem notikumiem, runājām ar Rumānijas NVO par traģiskiem notikumiem Spānijā, un es neesmu pārliecināta, ka toreiz desmit dienas būtu licies īsts periods diez vai ar pāris stundām robežu kontroļu atjaunošanas toreiz būtu pieticis. Un tāpēc es domāju, ka valstī zināmā mērā jābūt šai elastīgai iespējai eh, noteikt eh, šādu periodu. Nu, nav jau jāsāk ar desmit dienām, tas ir laika periods līdz desmit dienām, tas varbūt arī mazāks laika periods nenoliedzami. Jo trīs dienas, manuprāt, būtu pārāk īsts laika periods. Konkrēti atbild Makintājas kundzei komisijas priekšlikumā kopējā kopienas reakcija nozīmē eh, lēmumu atjaunot robežkontrolas. Nu, un tam pilnīgi noteikti nāk, būs milnīgi pretestība eh, par, eh, padomē. Koordinēt pie tas ir kaut kas cits, jo tas nozīmē, ka dalību valstīm ir tā kompetence pieņemt lēmumu, bet tas notiek izmantojot procedūru, kurā līdzdarbojas arī komisija. Uh, un tiek pārstāvēt arī tā dalība valsts, ar kur robežojas e, pieprasītā dalība valsts. Komisijai pāris vārdi par pamatnostādnēm. Pirmām kārtām šī ideja par pamatnostādnēm man neienāca prātā tāpat vien, es to nenosapņoju Tas par to tika runāts jūsu paziņojumā. Tātad tas jūsu teiktais ir tas avots maniem vārdiem, bet tāpat laikā es, protams, arī saprotu, ka jūs nevēlaties šobrīd iet eh, pārāk tālu un teikt, ka lūk, eh, piemēram, ka jūs nevēlaties vērtēt to, ko dalībvalsts varat uzskatīt par draudiem. Bet, ja mēs šeit runājam par kopējo Eiropas Savienību un Schengens tiesību aktiem, tad mums atklāt sakot ir jāatzīst, ka, ka tas, kas ir, ir draudi valsts kārtībai, sabiedrības drošībai, ir atšķirīgs dalībvalstīs, bet šāda drauda ietekmē visu Schengenas zonu, un tāpēc komisija zināmā mērā varētu būt iespēja izdarīt centienus un nākt klajā ar pamatosnādēm par to, kas uzskatāms par šādiem draudiem. Tas arī sākotnēji ir iekļauts jūsu paziņojumā, es gan to mazliet pamainu, jā, nenoliedzami, tāpēc es runāju par draudiem, kas pastāv kopienas līmenī, Eiropas Savienības līmenī, kādam taču vajadzētu būt spējīgam nākt klajā ar kritērijiem, kā definēt šādus draudus. Bet nu no ar to arī beigšu savu uzstāšanos priekšsādātāju bet vēl tikai vēlējos pateikties maniem darbiniekiem, maniem asistentiem un politikas konsultantiem, kas strādā būtiski 24 stundas diennaktī, lai mēs varētu pie šī ziņojuma arī nonākt. Paldies par šīm auglīgajām debatēm, turpina priekšādātājs. Protams, ka jutām kā sadurs viedokļi, Jā, un diskusijas nebūtu vēl nav beigušās, tās ir tikai aizsākušās, bet varu jūs tagad informēt pēc uz deputātu uzklausīšanas, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 9. marts, pulkstens 12 dienā. Un tāpēc grozījuma aps, apspriešana notiks nākamajā Lībe sanāksmē, kas notiks marta vidū. Pāriem pie nākamā darba kārtības punkta ar 5 minūšu kavēšanos gan. Tātad nākamais darba kārtības punkts ir diskusijas, ko grasījāmies noturēt par mūsu kolēģis Holmajers kundzes ziņojumu uzbrukumu informācijas sistēmām un padomas pamatlēmuma 2005 čātsvīta 222 atsaukšana. Šajā saistībā uzklausīsim referentu Holmajers kundzi. Jūs jau atminēsieties, ka šo diskusiju mērķis ir apspriest grozījums, bet tā kā nenotiks balsojums, notiks tikai viedokļu apmaiņa, tad uh, situācija nedaudz mainīsies. Holmajers kundze, jums vārds. Priekšsādātāji, liels paldies! Mēs ar ēnu referentiem pagājušajā nedēļā apspriedāmies un Tā kā mums ir ļoti dažādas un saspringts darba grafiks, nolēmām, ka būtu labāk balsojumu pārcelt uz vēlāku laiku. Mums patiešām vēl pamatīgi jāstrādā pie kompromisa priekšlikumiem, un tas jādara tādu mierīgu vēsu garu. Un tāpēc arī balsojumu pārceļam uz vēlāku laiku. gribu pateikties arī padomē par viņu sapratni un izrādīto pretimnākšanu šai jautājumā. Varu padomas pārstāvjiem pavisam tieši un uzreiz atklāt arī pateikt, ka mums būs vajadzīgs mazliet vairāk laika, lai nonāktu pie laba kompromisa, laba noslēguma dokumenta pašiem savā starpā. Pirms varam to likt priekšā jums padomē. Gribu teikt paldies visiem, arī maniem darbiniekiem nenoliedzam par lielisku paveikto darbu Un man jāuzsver, ka mēs šeit runājam par kriminālu kodeksu, par kriminālu kodeksu tiesību normu, runājam par instrumentu, kas ir gala solis kopējā sistēmā. Mēs vēlamies, lai šī prevencijas, ja profilakses direktīva un drošības standarta direktīva tiek pieņemtas pirms tam, pirms sākam runāt par kriminālu kodeksu un kriminālajām normām, bet izrādās, ka šīs direktīvas ir daudz sarežģītākas nekā, lūk, šī sadaļa. Mēs līdz ar to zināmā mērā esam sākuši skriet pirms esam iemācījušies staigāt. Jo, protams, ka profilaksa kiber nu, nu, uzbrukumiem ir tas galvenais, pie kā mums vajadzētu strādāt un domāju, ka mums ir nepieciešams pārliecināties, ka šāda veida nianses un uh, aspekti tiek iekļauti krimināla kodeksos. Protams, arī apsvērumos jāiekļauj zināmas atsaucas. Jo gal galā mums uz to visu jāskatās arī no krimināla kodeksa kodeks, skatu punkta. Turklāt jāpārliecinās, ka dokumentā tiek nodrošināta juridiska skaidrība. Esmu pārliecināta, ka mēs diezgan drīz nonāksim pie šāda kopēja risinājuma. Ir vēl virkne neatrisinātu jautājumu nenoliedzam un ļaujiet man jums pieminēt dažus, ne tie piemēram priekšlikumi no Vēržijāta kundzes un Albrehta kunga. Uh, par to, ka ja uzbrucēji informē konkrēto institūciju par eh, vājajām vietām viņu sistēmā, tad tādā gadījumā tos varētu uzskatīt par vainamīgs no šiem apstākļiem. Nu, ja, piemēram, ja kāds aplaupītājs piezvan īpašniekam pirms uh, dzīvokļa apzakšanas, vai tad tas ir kaut kas labs? Nu, es nedomāju, es nezinu, vai te ir kāda uh, kāds uzlabojums, ja gal galā, ja notiek laupīšana, tad laupīšana notiek, un viss vienalga, vai par to iepriekš informē vai nē. Es nedomāju, ka te vajadzētu būt kaut kādiem vainamīgs no šiem apstākļiem noteiktiem. Nu, man vispār patīk šī ideja par mīgs no šiem apstākļiem, jo, protams, ir virkne tādu apstākļu, ko, ko varētu uzskatīt par vainu mīkstinošiem. Un pavisam pamatoti. Mums vajadzētu tomēr skatīties uz abām pusēm, gan uz šiem vainu mīkstinošiem, gan uz vainu pastiprinošiem apstākļiem. Un domāju, ka šie vainu mīkstinošie apstākļi jau tiek noteikti pamat direktīvā, un tāpēc tas nav nekas jauns. Gribu teikt arī paldies Encijo kungam, kas pieminēja šeit tenisu un Eiropolu. Domāju, ka mēs eh, abi varam vienoties. Uh, ka abi šī, abas šīs struktūras Eiropas Savienībā ir tāds, kam jāveido tīkli informācijas apmaiņai par visādiem eh, šādiem pasākumiem. Un, protams, ka informācijas apmaiņai jānotiek daudz efektīvāk, daudz ātrāk un daudz kvalitatīvāk. Jo šķiet, ka šobrīd e, šiem hakeriem un uzbrucējiem ir daudz labāka informācijas tīkla nekā mums, un tas nav pareizais līdzsvars. Ir viena joma, kur, manuprāt, pietrūks skaidrības, un par to mēs vēl runāsim. Enri un Alvaro kungs jau minēja, viņi ir par, runāja par to, viņi iesnieguši grozījumu par to, sakot, ka direktīva var tikt piemērota valstī tajā gadījumā, ja šie uzbrukumi, kas nāk no uh, Eh, konkrētajām valstīm saņēmuši valsts finansējumu. Tas jau, protams, viss būtu lieliski, ja tā to varētu izdarīt, bet, diemžēl, starptautisko tiesību normu ietvaros šāda veida punkts nav pieļaujams. Nav iespējams krimināli vajāt valsti saskaņā ar kriminālu kodismu, sas, eh, izmantojot starptautiskās tiesību normas, tas vienkārši tā nedarbojas. Ir vienmēr izņēmumi, protams, piemēram, kara noziegumi um, genocīds un tam līdzīgi. Jā, tur iespējama krimināla vajāšana pēc starptautiskiem tiesību normiem, tāpēc mums ir arī lūk Hāgā visas šīs tiesas un tam līdzīgi. Bet svarīgi atcerēties, protams, ka ir vajadzīgs saukt cilvēkus pie kārtības, saukt tiesas priekšā par nodarītajiem noziegumiem. Šie cilvēki ir jāiesūdz tiesā un jātiesā. un katrā ziņā nevienmēr to var darīt pati dalība valsts. Nu, ir vēl viens jautājums, ko juridiski centos noskaidrot un kas nebūtu nav tik skaidrs. Tajos gadījumos, kad valstu datu uzraudzības iestādes tiek iesūdzētas tiesās, piemēram, datu kontrolas iestādi kādā konkrētā valstī saka, lūk, tā vēlas izveidot drošības sistēmu, uh, Mm, nu, kas varētu maksāt, piemēram, es nezinu, nu, 100 tūkstoši eiro. Lai nodrošinātu to, ka tiek aizsargāta viņu dati. Un tad tagad iedomājieties, ja finanšu ministrs šajā gadījumā atteikt šo priek, pieteikumu Un finanšu ministri, protams, nereti nonāk tādā situācijā, viņiem lūk, parasti nav pietiekami daudz līdzekļu un tā tālāk. Kas notiek šādā gadījumā? Vai šī konkrētā iestāde, lūk, šis eh, nacionālais datu kontrolēts var tikt iesūdzēts tiesā tāpēc, ka tas neizpild savus pienākumus, bet viņi to nav izdarījuši tāpēc, ka finanšu ministrs nav devis savu uh, vīzējumu. Nu, es domāju, galvenais ir šajā gadījumā atcerēties, ka pastāv kaut kādi minimālie standarti dalībvalstīm, kas ir obligātā kārtā jāizpilda. Es domāju, ka tas tekstā šeit būtu arī jāpasaka, jāparedz. Un tāpēc es atbalstu grozījumus, ko ierosināja Albrehta kungs. Es domāju, ka šeit mēs varētu nonākt arī pie kompromisa jo gal galā mums taču visiem ir eh, līdzīgas domas, visi līdzīgās domās par šo jautājumu. Nu, vēl ir pāris citu jautājumu, kas varbūt ir pārāk neskaidri formulēti, varbūt nedaudz maldinoši varētu tikt iztulkot, piemēram, minimālie un maksimālie sodi. Nu, šeit, man liekas, pastāv tad zināms pārpratums kad runājam par maksimālo soda mēru, tad mēs sakam, lūk, ka dalībvalstīm tas ir jānosaka kā minimālo maksimālo soda mēru. Bet dalībvalstis, protams, var noteikt vēl augstākus soda mērus, bet tam ir jābūt kā minimālajiem standartam. Nu, tad, jā, te ir iespējams pārpratums. Tālāk, kriminālajiem nolūki. Ja kāds ielaužas bankas sistēmā, uz, uz, uzlauž bankas sistēmu, uh, un, e, lūk, saņem savā īpašumā datus par konta numuriem, tad tālāk, e, tad jāsaka, jau pati sistēmas uzlaušana tiek uzskatīta par kriminālu nosodāmu nolūku. Un mēs sakām, ka pietiek jau ar to vien, ka šī sistēma ir uzlauta. Nemaz nav tālāk kaut kas jādara ar šiem datiem, jāpaņem šī, šī nauda un līdzekļu, jo jau šī, šī uzlaušanas fakts vien tiek uzskatīts par kriminālu nodarījumu, jo tas ir ar lūk tālāku mērķi. Nu, iztukšot kontus. Tātad pietiek ar to, ka jūs pat ap, tikai apskatāties vienu saviem kaimiņiem personas datiem. Jūs varbūt vēlaties pārbaudīt kaut vai tikai to, vai jūs kaimiņš ir spējīgs samaksāt jums īres maksu par dzīvokli. Bet tas tik un tā ir krimināls nodarījums, un tāpēc mums vajadzētu šāda veida uh, krimi, nodarījums ar kriminālu nolūku ņemt vērā, jo sistēmas uzlaušana vien jau ir krimināla pārkāpums. Mēs šeit runājam par datu aizsardzības pienākumu, kas jāuzņems valstī, bet ja privātpersonām ir ļauts sistēmas uzlauzt un šos datus apskatīt, tad šāda veida rīcība arī ir ļoti konkrēti un nopietni jāuztver. Galu galā tā nav ilgspējīga situācija, ja, to, ja šāda veida rīcība neuzskatām par kriminālu sodām. Gribu vēlreiz tātad pateikties kolēģiem, paldies padomē, paldies sekretariātam par lielisko sadarbību, ko varējām iznot, arī sadarbība ar komisiju bija ļoti laba un domāju, ka mums arī tālāk viss veiksies ļoti lieliski. Paldies Holmēras kundzei, saka priekšādātātā tālāk došu vārdu komisijas pārstāvim. Janskas kungs, lūdzu. Yes, thank you. Paldies. Kā jau Hopmērs kundze teica, mums ir bijis ļoti konstruktīvs dialogs par grozījumiem. Mēs atradām vairākus eh, jautājumus, eh, kas tika minēti, tāpēc vēlos par to pateikties. Pilnībā atbalstām pieņemto pieeju, principā Pieskarāmies vairākiem jautājumiem, arī jautājumam par 74. grozījumu privātā sektora atbildību. Mēs saprotam, ka tas ir svarīgs jautājums. Tomēr mums ir rūpīgi jāapsver, lai tas netiktu risināts ļoti šaurā nozīmē. Tad, eh, tad, lai netiktu uzlikt krimināla atbildība eh, programmatūras pārdevējiem, sicamāk, tas nav pareizais risinājums. Un eh, šajā visā kiberdrošības ceļā ir vairāki dalībnieki iesaistīti, un mums tas viss jāskat kopumā. Vēlos pateikties arī par to, ka skatot jautājumu par sodiem, tur tiešām ir zināms sajukums ar vairākiem grozījumiem par to, kā sodi tiek piemēroti Viena no lietām, kuras mēs šeit vēlētos iz, uzcelt, izcelt, mums ir eh, jāatkāpjās eh, attiecībā uz uh, grozījumiem par sodu dzēšanu, par, par, par sodiem uh, vainu pasarinošos apstākļos. Daži no tiem jau ir iekļauti 2005. gada uh, ietver lēmā, līdz ar to to svītrošana būtu solis atpakaļ un paturiet prātā to, ka viens no argumentiem, lai palielinātu sodus, bija un joprojām ir tas, ka e, šie sodi šobrīd ir ļoti zemi. Un ņemot vērā um, uh, kiber um, noziegumu um, aizvien pieaugušo ietekmi, tas ir viss jāņem vērā. Paldies! Paldies, Janska kungs! Padomas vārdā Dānijas prezidentūras uh, pārstāvis. Uz mikrofonu. Paldies eh, padomas prezidentūras vārdā. Vēlos eh, pateikties eh, referentē par lielisko sadarbību saistībā ar šo dokumentu. Vēlētos vēlreiz atkārtot mūsu gatavību aktīvi iedalīt, piedalīties sarunās pie šī priekšlikuma. Mūsu mērķis joprojām ir beigt darbu pie, da, pie sadaļas pēc būtības Danijas prezidentūras laikā attiecībā uz balsojuma atlikšanu. Protams, ka laiks, laika ir tiešām maz, bet mēs esam droši, ka ar mūsu lielisko sadarbību, kāda līdz šim ir bijusi, mēs tomēr mērķi sasniegsim. Šis eh, komitejas eh, iesniegtie eh, grozījumi nav vēl apspriest padomes darba grupā, tomēr vairākus jautājumus jau šobrīd var aplūkot. Un vienu no tiem aplūkoja jau mans komisijas kolēģis, kā arī Hokmēris kundze pati, tātad grozījuma kopa, kura risina jautājums par valstu imunitāti krimināla procesā. Tas attiecās uz ļoti atzītu doktrīnu par starptautiskajām tiesībām balstoties uz uh, vienlīdzības uh, principiem un valsts suverenitātes principiem. Tātad uh, šie te, eh, vienas valsts kodeksi nevar uh, tikt uh, izmantoti tātad attiecībā pret citas valsts kodeksiem. Un valsts imunitāte ir absolūta. Tātad direktīva, kurai ir jāizveido dalību valstu pienākumu kriminālu tiesību jomā, uh, tu, tiem, tam visam ir jārespektē šī tā starptautiskā tiesības dok doktrīna, un nevajadzētu, un ja tā nebūtu, tad mums būtu milzīgas grūtības eh, panākt, lai eh, padomas dalībvalsts atbalst šo priekšlikumu. Un vēl viens svarīgs eh, temats, par kuru ierosināt grozījumu attiecībā uz minimālo standārtu ieviešanu, informācijas sistēma aizsardzībai un personīgo datu aizsardzībai, kā arī um, pārdevēju atbildību ja viņi ne, ne, negarantē šādu drošību. Ņemot vērā juridisko uh, pamatu, mērķi un aptvērumu, prezidentūra ir pārliecināta, ka eh, šis nav pareizais juridiskais uh, instruments, ar kuru regulēt jautājums uh, par iespējamo operātoru un pārdevēju atbildību. Paldies par uzmanību! Paldies! Tagad sāksim debats. Kērhapkungs, lūdzu. Madam President, I think. Um... Uh, balstoties uz savu ziņojumu par pasažieru datu reģistriem, es varu teikt, ka mēs varētu apsvērt iespēju balsoties uz konvenciju, tas ir ļoti svarīgi, jo kiber uzbrukumu līdzīgi kā tehnoloģijas, attīstās ļoti strauji, un es vēlos apsveikt Helfmejers kundzi ar šo ziņojumu, tāpēc, ka varētu būt tā, ka mums ir jāatgriežas pie šī jautājuma nākotnē vairākas reizes, jo viss attīstīsies. Bet viņa pilnīgi noteikti um, mūs ir virzījusi pareizajā virzienā. Es tikai vēlējos komentēt par pāris lietām. Pirmkārt, no about... nav nekādu šaubu, ka atbildība attiecās uz eh, daudziem cilvēkiem un organizācijām. Es eh, pirms eh, nedēļas viesojos Intel Eiropas galvenajā mitnē, tad viņi ražo mikročips, kā jūs zināt, bet, protams, ka viņiem arī tieši attiecības ar <clears throat> uzņēmumiem kā McAfee. Šie uzņēmumi nodrošina programmatūru, kas palīdz bloķēt mēģinājumus Eh, izlaupīt eh, jūsu mm, dators un informācijas sistēmas. Un man tiešām pārsteidza um, eh, ritošā darba uh, apjoms. Tātad uh, di, tam, ko veic uh, programmatūras izstrādātāji. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi, tāpēc, ka kiberuzbrukumi nevar notikt, uh, ja mēs uh, sveram attiecīgus piesardzības soļus, lai to apturētu. Uh, Un es jau tad visu, paužu visu cieņu tādām, tādiem uzņēmumiem kā Intel, tomēr mani, ap, tad, tad mani pārsteidz tas, ka tik daudzi uzņēmumi, lieli un maz visā Eiropā, ka viņiem pietrūkst um, uzmanības, ja tā var teikt. Katru dienu ir tūkstošiem uh, kiberuzbrukumu datubāzēm, uh, kuras eh, piedara Amerikas un Eiropas institūcijām, un tā ir eh, liela problēma. Agrāk, ja, kad eh, divas spiegas atikās uz tilta, un tad, tad viens otram mm, nod, nodeva brūnu um, aploksni ar kādiem plāniem, šādi laiki jau sen ir nu, garām. Mūsdienās pietiek ar to, ka viens no cilvēkiem, kurš, kurš rīkojas kriminālu motīvu vadīs, ka viņš nospiež vienu datoru pogu. Un tas viss var notikt milisekundēs. Es domāju, ka mums ir e, jālūdz uzņēmējiem darīt vairāk. Viņiem ir jātērē vairāk naudas. Un, un tad, tad e, mums šeit mums ir daudz naudas atmag, pret naudas atmazgāšanas um, e, biroja, bet ir vajadzīgs arī pret kiberuzbrukumu birojas, kas atbildētu par sistēmām, kādas uh, darbojas. Un visbeidzot, es vēlētos izteikties tātad par šo starptautisko jautājumu. Es atbalstu to, ka mums būs noteikti minimālie sodi, tomēr Es domāju, ka tie ir diezgan vispārīgi sodi, ja mēs skatāmies, kas notiek. E, te ir runa par apdraudējumu miljardiem eiro, un starptautiskā līmenī tas ir ļoti svarīgi. Mēs zinām, ka vairākas valstis iegūda liels resursus kibernoziegumos. Tie ir noziegumi, neatkarīgi no tā, vai to dara individuāls cilvēks, e, uzņēmums vai valsts. Un līdz ar to man satrauc e, tas, ka vajadzētu būt eh, sankcijām, kas ir pieejamas. Vienkārši eh, tad, um, nav viegli uzsākt starptautisko procesu, tomēr eh, starptautiskajā sabiedrībā ir svarīgi ra radīt apziņu, ka kibernoziegumi ir ļoti svarīgi un tie nav pieņemami. Un attiecībā uz terorismu tad cilvēks saka, ka terorisms ir kaut kas eh, fizisks, piemēram, sprādziens, kurā tiek nogalināti cilvēki. Tomēr man ir jāsaka, es uzskatu, ka eh, kiberterorismas veidā, kā tas apdraud eh, institūcijas un valstis, tas vienā, vienādā mērā ir apdraudējums, un mums ir tas, tas jāapsver saistībā ar Eiropas Savienību. Tas var iznīcināt mūsu iekšējo tirgu, tas var iznīcināt sabiedrības uh, dabu, un Viss šīs eh, lietas, protams, ir svarīgs, līdz ar to es atbalstu šo iniciatīvu. Es domāju, es ceru, ka tas ir sākums procesam un ka mēs turpināsim būt uzmanīgi, un es arī atbalstu uh, eh, padomis un komisijas uh, piezīmes. Paldies, Kerhaba kungs. Albrecht kungs, lūdzu. Paldies. Vēlos pateikties uh, referentei par mūsu ciešo sadarbību. Domāju, kā ātri virzāmies uz priekšu, labā veidā. Eh, vēlos atsauties uz Kerhapa kunga teikto par atbildību, kāda ir uzņēmumiem. Es domāju, ka tas ir jautājums. Tātad no parlamenta viedokļa mums ir bijušas daudzas debatas par to, ka šīs, šī direktīva nav jāsašaurina līdz kriminālu uh, eh, tiesībām un sodu noteikšanai. Līdz ar to mums ir jādomā par prevenciju un mums ir jādomā par Eh, sistēmu īpašnieku atbildību, lai viņi garā, nodrošinātu savas sistēmas un izstrādātu jaunas tehnoloģijas. Līdz ar to es eh, mūdinu eh, komisiju un padomi nesašaurināt dokumentu līdz vienam jur, nu, juridiskam pamatam tikai līdz krimināla tiesībām. Mūsuprāt, beigās būs problēmas rast labu risinājumu. Tur nevar būt uh, tad, tikai tādi starptautiskie krimināli sodi, lai, to, uh, risin, lai risinātu šīs problēmas. Jo sodi nekad uh, neatrisina problēmas. Krimināla tiesības ir veids, uh, ka tad, to var izmantot, bet uh, to nevar risināt uh, drošības problēmu risināšanā. Es domāju, ka mums ir jāpaplašina aptvērums. Tas būs nepieciešams parlamenta prāt. Un augstāku sodu ieviešana nav veids, kā risināt šis problēmas. Es domāju, ka mums jau ir labi pasākumi, kā mēs risinām šīs lietas. Nesmu īsti pārliecināts, ka šitiem vainu uh, pastiprinošie uh, pas, apstākļi tas ir pareizais veids, kā risināt problēmu, tāpēc, ka vairumā pārkāpumu gadījumu kad cilvēki nelegāli piekļūst eh, sistēmām. Netiek noteikta identitāte vai tiek izmantota uh, neīsta identitāte. Līdz ar to eh, visi šie gadījumi būtu vai nu pastiprinoši apstākļi, un es domāju, ka tas būtu pareizais veids, kā risināt šo problēmu. Un, protams, vajadzētu būt diferenciētai pieejai tiem gadījumiem, kad ir juridisks uzbrukums ar mērķi izraisīt bojājumus, vai arī bez šāda nodoma. Es domāju, ka mums ir e, jānošķir šī pozīcija. Un es vēlētos uh, atrast tādu risinājumu, kad būtu diferenciēta pieeja. Citādāk, tas radīs milzīgas problēmas. Un vienkārši teikt, ka šobrīd tad, e, ASV kongresā ir pieeja risināt šīs eh, problēmas eh, cilvēkiem, kuri, kuriem nav mēķa tiešām nodarīt kaitējumu. Viņi vienkārši izmanto kaut kādu neautorizētu sistēmu. Piemēram, tad, tad viņi rīkojas citādāk nekā cilvēkam ir krimināla mērķi. Un es ceru, ka mēs šajā ziņā tomēr spēsim rast risinājumu. Paldies! Paldies! Atsjūkungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājkungs. Arī es vēlos pateikties referents kundzei par viņas veikto darbu, kā arī par viņas ļoti konkrēto un korekto darba stilu. Kā mēs daudzās sanāksmēs esam uh, runājuši ar ēnu referenti, es vēlos uzsvērt dažus no aspektiem, kurus es atbalstu, un tas būtu jautājums, uh, kas ir saistīts ar manas iesniegtiem grozījumiem. Pirmkārt, manuprāt, būtu jābūt labākai sadarbībai starp kompetentajām iestādēm un iestādēm, kuras ir kompetences eh, kibernoziegumu eh, jomā tieši eh, gan Eiropas, gan nacionālajā līmenī, piemēram, Eiropola, Eurojust un tā tālāk. Viss šīs institūcijas ir jāiesaista šāda veida aktivitātēs. Mums ir jāņem vērā arī tas, ka šīs kibernoziegumu fenomens ir globāls fenomens. Līdz ar to mums ir nepieciešama sadarbība starptautiskā līmenī. Uh, Citādāk mēs nevarēsim neko iesākt. Un līdzīgā veidā mēs esam ierosinājuši to, ka visi starptautiskie nolīgumi, kurus, kurus ir parakstījusi Eiropas Savienība vai tās dalībvalstis, tad ir nolīgumi, kuri paredz datu apmaiņu, tiem visiem ir jāņem vērā aspekti, kas ir saistīti ar informācijas drošību. Un līdzīgi citiem runātājiem vēlos teikt, ka kaut arī tas nav šīs direktīvas eh, aptvērumā, prevencijas aspekts ir ļoti svarīgs. Un es domāju, ka Enisas eh, loma būtu jāpastiprina, jāpalielina. Enisai vajadzētu regulāri pūcēt ziņojums eh, par to, kas risinās Eiropas un starptautiskajā līmenī. Un Enises eh, tehniskā ekspertīze ir, ar to ir jādalās ar dalībvalstīm. Iespējams, eh, neizturos pietiekami skaidri par priekšlikumu iekļaut valstu atbildību. Redzu, ka citām politiskajām grupām arī ir šāds eh, viedoklis. Kerkhopa un Albrehta kungi atbalstīja šo ideju. Manā priekšlikumā esmu lūdzis, tad, lai dalībās nebūtu atbildība krimināla tiesām. Vēlējos apzināties faktu, ka valsti pārstāv konkrētas institūcijas un iestādes, un šīs institūcijas un iestādes tā, uz, eh, tam vajadzētu būt spiestām eh, aizstāvēt Eiropas Savienības IT sistēmas. Gan nacionālās, gan kopīgās IT sistēmas. Ir vairākas eh, sistēmas Eiropas līmenī, kas tiek izmantotas katrā dalībvalstī. Un tām var uzbrukt no dalībvalsts iekšienes. Līdz ar to mēs vairs nevaram runāt par juridisko iestāžu, juridisko personu atbildību. Protams, ka uzņēmiem vajadzētu aizsargāt savas sistēmas. Bet eh, valsts aģentūrām un institūcijām vajadzētu būt atbildīgām. Tām vajadzētu būt atbildībai. Tām būtu jāzina, ka tās pārvaldes sistēmu, kas nepieder tikai uh, konkrētajai dalībvalstī, bet visai Eiropas Savienībai. Attiecībā uz sodu apmēru komisijas uh, priekšlikumi ir pieņemami, un es domāju, ka tie var būt atbalstāmi. Bet kā jau mēs visi zinām, es uh, neuzskatu, ka kriminālie sodi būs tie, kas atrisinās kibernoziegumu problēmu. Kompromisa grozījumi, kurus ierosināja Hokmējers eh, kundze, tie iet pareizā virzienā. Un es domāju, ka galu galā mums būs līdzsvarots teksts. Un tas būs labs uh, pamats sarunām ar padomu. Paldies! Sensis kundze, lūdzu. Paldies! Es runāju Viešies eh, kundzes vietā, viņa rēnu referents, vēlējos paust dažus komentārus. Jā, mēs redzam, kādas briesmas rada kibernoziegumi, <clears throat> bet mēs arī uzskatām, ka šos draudus nevar atrisināt, ja mēs vienkārši izmantojam kriminālu tiesības. Es domāju, ka ir viena daļa, kas koncentrējās uz kriminālu tiesībām, mums, un tas viss ir vēlreiz jāpārdomā. Ir arī problēmas ar <clears throat> no, sodu uh, nopietnības. Es domāju, tas ir pareizais risinājums. Mēs izvēlētos daudz diferenciētāku pieju. Mums ir nepieciešams diferenciēts skats šim jautājumam, mums jābūt uzmanīgiem. Mums ir jāgarantē, ka mēs nekriminalizējam e, izmantotājs un providers. Mūsuprāt, tad, tad pastāv šādas briesmas, ja dokuments paliek nemainīts. Ir rūpīgi jāapsver, vai mēs varam rast tādu risinājumu, eh, kurš būs pietiekami tāljošs. Līdz ar to savas grupas uh, vārdā es aicinātu tad ievērot laiku. Nākamnedēļ būs ēnu referents sanāks. Mums ir jāgarantē, ka mums ir pamatīgas debats mūsu pašu grupā, lai mēs varētu pieņemt pareizos lēmumus. Paldies! Paldies, priekšsēdētājs eh, kundze. Kolēģi, es vēlētos atgriezties pie jautājumiem, kas tika uzdoti. Ņēmu vērā to, ko teica Enciju un Kerhabu kungi attiecībā uz to, kā mēs varam reaģēt, ja eh, tad, tad tiek, ir uzbrukums eh, valstīm. Mēs to nevaram sekt ar direktīvu par kriminālām tiesībām, bet, protams, ka mēs aicinātu dalībvalstis risināt šo jautājumu ar starptautisko līgumu, ar starptautisko tiesību aktu ietvaru. Ir vairāk citi jautājumi, kas tiek regulēti ar starptautiskajām tiesībām, un es domāju, ka tas būtu um, labs gadījums, kad mēs varētu aicināt dalībvalstis rīkoties. Līdz ar to, ja dalībvalstis vai valsts institūcijas ir iesaistītas, mums ir jāķerās pie starptautiskajiem tiesību aktiem. Es domāju, ka mums uh, ir jāraida šāds aicinājums dalībvalstīm. Cik es sapratu no Kerhaba kunga, mums ir nepieciešami sodi, kas, kurus nosaka starptautiskie tiesību akti. Un tad vēl bija ideja par identitātes zādzību. Ja esmu uh, pareizi sapratusi juridiskos ekspertus, Varbūt man ir vēlreiz jāuzdod šis jautājums, bet kad mēs runājam par identitātes sādzību, tas nav jautājums par to, vai kāds nozog paroli vai kaut kā tam līdzīgi. Tas nav jautājums par nelieliem gadījumiem, kuri nebūtu kriminālu uh, tiesību aptvērumā. Līdz ar šo šie gadījumi ir izslēgti un tie šeit nav. bet ir skaidrs, ka ir cilvēki, kuri nezina, kas eh, īsti notiek. Ir tūkstošiem datoru, kur ir inficēti. Tajos ir sensitīvā informācija, kurš tiek apdraudēta, kā piemēram, to var saistīt ar eh, banku uh, datu zakšanu un rūpniecisko spiegošanu. Es nevaru, nedomāju, ka mēs varam teikt, ka divi gadi ir eh, pietiekams sots šādos gadījumos. Un šādiem gadījumiem, attiecībā uz identitātes zādzību, mums ir jāņem vērā papildus apstākļi. Tā ka mums ir jāapspriež ar padomu un ar komisiju. Un tad, un tad mēs aplūkojam arī jautājumu par kriminālu tiesībām. Ernsts eh, Kunze, komisija sagatavo citas eh, direktīvas par kriminālu noziegumu prevenciju. Tās nevajadzētu prezentēt atsevišķi, bet gal galā mums vajadzētu iepazīties ar šīm direktīvām. Šeit krimināla tiesība aspekti ir mazāk sarežģīti nekā kiberdrošības aspekti. Un es domāju, ka tur ir labs darbs eh, paveiks. Eh, protams, mēs nedomājam par pārobežu gadījumu kriminalizēšanu. Bet eh, dažkārt mums ir jāvirza sodi kri, krimi, mm, kiberdrošības virzienā. Tātad, bet nevajadzētu sodīt parastos lietotājus vienkārši par to, ka viņi sērfo internetā uz viņiem neatiec šie, te, šie te krimināla tiesību noteikumi. Iespējams, Dānijas prezidentūras eh, laikā būs iespējams beigt darbu pie šī dokumenta. Es domāju, ka galvenie jautājumi ir ļoti skaidri. Es ceru, ka nākamo nedēļu laikā mēs varēsim beigt darbu pie uh, eh, neatrisinātiem jautājumiem, lai mēs varētu sākt eh, sarunas ar padomu. Es tiešām uh, ar nepacietību gaidu darbu ar kolēģiem. Es vēlos pateikties visiem, kuri ir izteikušies un kur tik citīgi ir strādājuši pie šīta dokumenta. Vēlos pateikties komisijai un sekretariātam par veikto darbu. Paldies! We... Jā, nu, man šķiet, ka pēc šīs diskusijas uh, mums tātad ir um, jā, jāpasteidzās. Tātad balsojums nebūs un referente darīs uh, visu, lai vienotos ar ēnu referentiem līdz mārta beigām. Tas nozīmē, ka mēs turpināsim diskusijas un. Vēl Liba sanāksmē vēlāk martā. Tālāk pārējām pie darba kārtības punkta, kas e, tika pārnest uz šīs dienas sesiju pēc e, mūsu kolēģis Hankis ierosinājuma. Tas ir eh, sākotnēji astotais punkts darba kārtībā par informācijas kritiskās infrastruktūras aizsardzību, sasniegumiem un turpmākajiem pasākumiem virzībā uz eh, kiberdrošību globālajā mērogā. Vadošā komiteja ir ITRE, mēs esam tikai pieaicinātie un sagatavosim atzinumu par eh, kritiskās infrastruktūras situāciju un mēs centīsimies noteikt arī termiņu grozījumu iesniegšanai. Gribētu atgādināt, ka esam nedaudz iekavējuši darbu, bet 12.30 būs koordinātoru sēde, kas ir ļoti, ļoti piesātināta. Tādēļ mums ir jāatstāja vismaz stunda koordinātoriem, tādēļ darīsim visu, lai maksimāli izmantotu mūsu rīcībā esošo laiku. Vispirms došu vārdu referentei Hankis Skoncei. Paldies, priekšsēdētāji, dārgie kolēģi! Lai arī ITRE komiteja ir atbildīga par pašinstīvas ziņojumu, mums ir jāatzīmē, ka vispirms LIBE ir atbildīga par direktīvu attiecībā uz Eiropas kritisko infrastruktūru un kiber drošība ir viena no piecām prioritātēm Eiropas Savienības iekšējās drošības stratēģijā. Uh, likumdošana šai sakarā patreiz Libe komiteja saka, ņemot vērā ziņojumu attiecībā uz Eiropas parlamentu un padomas direktīvas projektu pār uzbrukumiem informācijas sistēmām. Mūsu referente ir Holmajers kundze. Tā rezultātā atzinuma projektā, kas ir jūsu priekšā, es esmu izgaismojusi šo starpdisciplināro pieeju kiberdrošības jautājumu risināšanai un kritiskās infrastruktūras aizsardzībai, kas padara informācijas infrastruktūru par kritiski svarīgu. Pirmkārt jau te iet runa par datu pārraidu un datu uzglabāšanu. Es uzskatu, ka datu bāzes, kurās ir eh, personu dati, kā arī finanšu dati un dati no veselības aprūpas eh, iestādēm ir uzskatāms par daļu no kritiskās informācijas infrastruktūras. Te iet runa ne tikai par fizisko drošību, bet arī par virtuālās sistēmas drošību, kā šie dati tiek apstrādāti un izmantot. Eiropā tiek pārraidīti un glabāti ļoti lieli uh, datu apjomi, kas satur uh, person, uh, personas datus un kas ir ļoti delikāti. Datu aizsardzība informācijas sistēmās un infrastruktūrā ir globāli svarīga. Mums ir efektīvi jāizmanto mūsu rīcībā esošie resursi un ir jānodrošina koordinācija starp uh, civilajām un militārajām struktūrām, kā arī jāiesaista valsts un privātais sektori. Uh, Šāda sadarbība ir nepieciešama, lai izvairītos no darba dublēšanās un nodrošinātu pilnvērtīgu informāciju. Tādēļ būtu vērts padomāt par īpašas amatpersonas eh, iecelšanu Eiropas Savienībā, lai koordinētu šo svarīgo darbu. Paldies, dārgie kolēģi! Mana atzinuma raksts teksts ir jūsu priekšā. Paldies! Thank you. Thank you, Mrs. Hankis. Now. Paldies, Hankis skundzei. Sāksim debatas. Vispirms došu vārdu Romēro kundzei lūdzu. Gracias, presidente. Realmente este es un informe. Paldies, priekšsēdētāji. Šis ir ļoti svarīgs ziņojums, jo kritiski kā informācijas infrastruktūra var kļūt par uzbrukumu upuri un ņemot vērā iepriekšējā punktā izvērstās diskusijas, mēs saprotam, ka uh, nav lielāka apdraudējuma kā hakeru apdraudējums publiskajām un uh, valsts informācijas sistēmām. Tādēļ ir ļoti svarīgi nodrošināt šo informācijas sistēmu aizsardzību. Plāns, kas ir izklāstīts komisijas direktīvā, ir noteikti uh, jāpilnveido. Atsevišķās dalību valstīs nav izveidotas ārtās reaģēšanas vienības, kas varētu operatīvi rīkoties kibernozieguma gadījumā. Kā ziņojumā parādīts, šeit ļoti svarīga ir sadarbība starp uh, Um, dažādām nozarēm un sektoriem, kā arī starp valstīm, jo kibernoziegumi nepazīst robežu. Kā ziņojumā Hankis Kunce ir norādījusi, ir ļoti svarīgi uzlabot sadarbību starp civilajām un militārajām struktūrām, lai pienācīgi aizsargātu datus. Jo ir atsevišķas jomas, kurā šī sadarbība nevedas visai labi, kur ir tāda rīvēšanās. Šāda sadarbība ir nepieciešama uh, ne tikai starp civilajām militārajām struktūrām, bet šai pieejai ir jābūt starpdisciplinārai, lai Eiropas Savienība varētu adekvāti un pietiekami uh, pilnvērtīgi reaģēt uz jebkādiem apdraudējumiem eh, informācijas infrastruktūrai. Un tieši tādēļ es ceru, ka tiks ņemt vērā arī mūsu sagatavotie svarīgie grozījumi, bet es gribētu apsveikt referenti. Paldies! Vai ir vēl kādi jautājumi vai komentāri no deputātu puses? Will that be it then? Back to you, Mrs. Sankis. Tad došu vārdu referentei Hankis kundzei. Lūdzu, noslēgumu komentāru pirms pāriem pie nākamā darba kārtības punkta. Paldies, liels paldies Romero Lopes kundzei par pausto viedokli. Gribēju pateikt tikai vienu lietu. Godīgi sakot, bija nobijusies, ka man doma par Eiropas Savienības līmeņu koordinātoru par šādu amatu izveidošanu tiks noraidīta. Šī ideja man ienāca prātā, bet es saprotu, ka e, šajās aprindās tā vēl nav akceptēta. Man ir liels prieks, ka Romero Lopes kundze to akceptēja un piekrita tai. Es domāju, ka mēs noteikti arī attiecībā uz pārējo tekstu varēsim atrast kompromisu risinājumu. Paldies Hankis skundzei! Ja komentāru vairāk nav, tad mēs varam noteikt termiņu grozījumu iesniegšanai 29. februārī 2012. Tas ir rīt. Tātad rīt līdz pusdienas laikam, līdz 2012. jāiesniedz grozījumi. Ja jūs tam piekrītat, tad varam pāriet pie nākamā punkta mūsu darba kārtībā 14. Tas ir par tiesībām uz advokātu krimināla procesa ietvaros un tiesībām sazināties pēc aizturēšanas. Mēs tātad skatīsim ziņojumu projektu par direktīvas projektu attiecībā uz tiesībām uz advokātu Kas ir kā nākamais solis, eh, trešais solis attiecībā uz procesuālo tiesību ceļa kartes īstenošanu, attiecībā uz padomes eh, direktīvu par tiesībām uz tulkojumu, gan rakstisko, gan mutisko eh, kriminālu procesos? Tātad šī uh, direktīva patreiz tiek gatavota publicēšanai oficiālajā vēstnesī, tagad došu vārdu referentei Antonesko kundzei. Un tad mēs uzklausīsim komisiju un prezidentūru. Vispirms došu vārdu Antonesko kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Direktīvas projekts, par ko šodien runājam, ir mēģinājumi noteikt minimālos standartus attiecībā uz aizduma, aizdomās turēto personu tiesībām krimināla procesā. Tas ir trešais pasākums eh, šīs ceļa kartas ietveros. Par spīti tam, eh, ka ir minimālie standarti, un, kas izriet no Eiropas cilvēktiesību hartas un pamatiesību hartas, tiesības, kas tiek notrošinātas aizdomās turamajām personām, atšķiras dažādās dalību valstīs, jo Eiropas cilvēku tiesību tiesas judikatūra netiek vienādi respektēta visās dalību valstīs. Savienības līmenī pieņemtā likumdošana ir uzlabojusi uh, kriminālu vajāšanas eh, kvalitāti un uh, Eh, sodu piemē, kriminālu sodu piemērošana Eiropas Savienībā. Tomēr parlaments vairāk kārtīgi ir runājis par to, ka ir jāuzlabo aizdomās turamo personu tiesību aizsardzību krimināla procesā, jo šeit joprojām trūks nepieciešamā līdzsvara. Tādēļ, es domāju, būtu vietā eh, runāt par eh, šo personu tiesībām tiesvedības laikā. Šajā ziņojumā esmu centusies koncentrēties uz eh, apsūdzēto tiesībām, bet, lai nodrošinātu tiesiskumu, ir jāņem vērā arī pārējo procesā iesaistīto personu tiesības. Ļoti bieži aizdomās turēto personu tiesības ir ļoti iluzors, ir tīpaši tad, ja šai personai netiek nodrošināts advokāts. Kas attiecās uz grozījumiem, tad es domāju, ka šeit vajadzētu raudzīties, lai tik nodrošinātu konsekvence ar pirmiem diviem pasākumiem šajā ceļa kartē. Pirmkārt, tā ir direktīva par tiesībām uz tulkojumiem, un otrkārt direktīva par tiesībām uz informāciju, kas attiecās uz šīs konkrētās direktīvas darbības jomu. Es uzskatu, ka dalību valstīm ir jāgarantē aizdomās turamajām personām plašs tiesību loks Aizdomās turamajām personām ir jānodrošina advokāta palīdzība pirms policija vai tiesu iestādes veic šo personu nopratināšanu, brīdī, kad personai tiek izvirzīta apsūdzība vai arī tad, kad persona tiek aizturēta. Kā arī visas tiesvedības laikā, kad notiek personas nopratināšana. Tālāk šīm personām ir jānodrošina tiesības uz advokātu arī tiesā, ja tās to vēlas. 17. un 27. grozījumi. Šeit konsekvences labad gribētu ierosināt labojumus šiem grozījumiem. Te iet runa par sīkiem pārkāpumiem. Citās dalību valstīs ir dažādas iestādes, varas iestādes, kas var um, noteikt uh, sodus nelielu vai sīku noziegumu gadījumos, līdz ar to nebūtu pamatoti vienmēr pieprasīt advokāta klātbūtni uh, sīku noziegumu gadījumā. Šī grozījuma doma ir tāda, ka gadījumos, ja dalībvalstu likumdošana paredz sodu par sīkiem pārkāpumiem, un ja pastāv iespēja, ka šī lieta varētu tikt nodot izskatīšanai tiesā, ir jānodrošina advokāta palīdzība. Kas attiecās uz tiesībām uz advokātu krimināla lietās, ja kompetentās iestādes cenšas noskaidrot uh, lietas apstākļus, un šeit es runāju par jautājumiem, kas tiek uzdot tūlīt pēc nozieguma izdarīšanas, vai ja persona tiek pieķerta nozieguma vietā, tad šie jautājumi nedrīkst tikt uzskatīti par nopratināšanu. Un to es esmu centusies atrunāt um, 17c apsvērumu daļas punktā, kas ir 12. grozījums. Nopratināšana, ko veids varas iestādes tūlīt pēc nozieguma pastrādāšanas, nedrīkst tikt uzskatīta par tādu, ja šī nopratināšana ir saistīta ar drošības pasākumiem, piemēram, personas identitātes pārbaudu un uh, pārbaudu attiecībā uz personas tiesībām nesāt un lietot ieroci. Uh, daži man kolēģi runāja par pārmērīgi lielu slogu, kas uh, radīsies varas iestādēm, ja tiks pieprasīta advokāta klātbūtne ikreiz, kad persona tiek aizturēta un uh, izvaicāta, piemēram, uz ielas sīk, nozie, sīk pārkāpuma gadījumā. Es uzskatu, ka personai ir tiesības tikties ar advokātu un sazināties ar to, izmantojot visus tam nepieciešamos saziņas līdzekļus, kas attiecās uz uh, pierādījumu iegūšanu un advokāta klātbūtni pierādījumu iegūšanas laikā, tad es uzskatu, ka, lai novērstu nepamatotu procesu novilcināšanu un uh, papildus izmaksu radīšanu, šeit es uh, runāju par uh, pirkstu nospiedumu noņemšanu un citu biometrisko datu iegūšanu. Šeit es esmu centusies panākt kompromisu un piedāvāju 14 un 31 grozījumus, kuros es ierosinu, kad gadījumos, ja advokāts pauž vēlēšanos piedalīties um, pierādījumu iegūšanas procesā, tad advokātām pār šādām darbībām iepriekš ir jāpaziņo. Tad viņš ir jāinformē par to. Un šeit mēs izējam no situācijas, ja pirmā procesuālā darbība ir pierādījuma iegūšana un ja advokāts nav nozīmēts. Es centīšos piestrādāt pie labākas redakcijas papildus grozījumos, lai arī šādas situācijas tiktu atrunātas. Uh, Tālāk tiesības sazināties pēc aizturēšanas. Lai nodrošinātu konsekvenci ar iepriekšējām minētajām direktīvām, tiesības sazināties pēc aizturēšanas ir aizvietotas ar tiesībām informēt trešo personu pēc aizdomās turamā aizturēšanas. 33. 34. pāns runā par pieļaujamo tikšanās biežumu vai saziņas biežumu ar advokātu. Šo biežumu nedrīkst ierobežot. Tālāk par konfidencialitāti. Šeit man ir jānoprecizē, ka pastāv eh, konfidencialitātes privilēģija attiecībā uz jebkuru saziņu starp klientu un advokātu. Kas attiecās uz pārējiem grozījumiem, esmu iesniegusi 17, 19 un 37 grozījums. Šķiet, ka tiesībām informēt eh, konsulātu nav piemērojams izņēmums, jo atbilstoši Vīnas konvencijai uh, ši, uz šo pienākumu informēt uh, attiecīgo valsti neatiecas izņēmumi. Un šiem izņēmumiem vispār ir jābūt ierobežotiem un tiem ir jātiecas tikai uz ārkārtas situācijām. Šeit vajadzētu izvērtēt katru gadījumu atsevišķi, un personu brīvība ir viens no iemesliem, ko varētu uzskatīt par pamatu šādu izņēmumu piemērošanai. Šeit es runāju par situāciju, kad persona tiek nolaupīta. Ņemot vērā šādu pasākumu steidzamību, mums būtu jāpieļauj, ka šādu lēmumu pieņēma ne tikai tiesu iestāde, bet arī citas kompetentās iestādes varētu pieņemt šādu lēmumu. Tik tālu, cik tālu iesaistītajai pusē ir iespēja vērsties tiesā. Ja pastāv kūdīšas, kūdīšanas um, uh, risks uh, vai um, šādas uh, vai līdzvainības eh, bīstamības starp advokātu un viņu klientu, tad arī šeit ir jāatrunā attiecīgās situācijas. Kas attiecās uz tiesībām uz advokātu, tad tas būtu pārmērīgi, ja mēs pieprasītu advokātu klātbūtnes nodrošināšanu visās situācijās, bet ja persona noraida advokātu, tad personai šāds tiesības ir jādod. Bet tajā pat laikā persona ir jāinformē par to, kādas ir sekas eh, advokātu palīdzības noraidīšanai. Bet es domāju, ka tālāk, kas attiecās uz bezmaksas advokāta palīdzību, 43. grozījums um, attiecībā uz 12. pānta otro punktu svītro šo domu jo tas varētu ļoti spēcīgi ietekmēt vairāku dalību valstu tiesiskās sistēmas. Ja dalību valsts uzskata, ka tiesiskās palīdzības situācija ir sarežģīta, ja mūsu rīcībā nav viss vajadzīgā informācija, tad es domāju, ka šāda norma, kas varētu ietekmēt nākotnē izstrādājumu tiesisko instrumentu, uh, tad to vajadzētu iestrādāt eh, direktīvā par tiesisko palīdzību. Es esmu censies iestrādāt arī domu par aicinājumu komisijai sagatavot priekšlikumu uh, likumdošanai, kas paredzētu tiesības uz bezmaksas eh, advokātu palīdzību. Tālāk par advokāta definīciju. Es uzskatu, ka advokāts ir persona, kas ir kvalificēti atbilstoši dalībās nacionālajai likumdošanai, sniegt juridisko palīdzību um, apsūdzētajam vai aizdomās turētajam. Es domāju, ka mēs kopā ar juriju komiteju varētu atrast kopīgi risinājumu tām. Es gribētu pateikties komisijai un padomēji un arī abām prezidentūrām, Polijas un Dānijas prezidentūrai, kas e, pielika daudz spūles, lai pavirzītu šo jautājumu uz priekšu. Es gribētu pateikties Rijānu referentiem un gribētu jums visiem atgādināt par Dānijas prezidentūras iniciatīvu izplatīt dalību valstīm aptaujas anketas, lai uzzinātu viņu viedokļus par šīm direktīvām. Par laika grafiku. Kolēģi izteica vēlmi pagarināt uh, grozījuma iesniegšanas termiņus, un es parunāšu ar sekretariātu par to. Paldies, un labprāt uzklausīšu jūsu komentārus. Paldies! Paldies Antonesku kundzei par šo prezentāciju attiecībā uz šo svarīgo jautājumu, kas skar procesuālās tiesības. Es domāju, esam gatavi uzsākt diskusijas jo vairāk deputāti ir izrādījuši interesi piedalīties šajās diskusijās, bet es saprotu, ka padomes pārstāvi gribētu izteikt komentārus. Lūdzu, vārds padomēji. Paldies priekšsēdētāji un paldies Atnesku kundzei. Man ir liels gods eh, pārstāvēt uh, padome šajā eh, sanāksmē, kad runājam par šo ziņojumu projektu. Mums kā prezidentūrai bija prieks dzirdēt, ka mūsu sagatavotā anketa dalību valstīm ir izrādījusies noderīga arī parlamentām. Padome atzīst, ka atsevišķos punktos šis ziņojums iet tādā pašā virzo, eh, virzienā kā eh, mūsu iestrādes. Tas noteikti atvieglos sadarbības starp abām institūcijām. Gan padomu, gan referenti uzskata, ka iespēja advokātiem pārbaudīt eh, cietuma apstākļus būtu jāsvītro no šī priekšlikuma, jo tas pārsniedz direktīvas projekta darbības jomu un mērķus. Kā jūs zinat, sarunas padomē par šīs direktīvas projektu nav vieglas, bet mēs virsāmies uz priekšu, kaut arī atsevišķi jautājumi vēl nav atrisināti. Viens no lielākajiem izaicinājumiem ir bijis tas, ka patreiz esošās sistēmas attiecībā uz uh, advokātu pieejamība ir ļoti atšķirīgas dalībvalstīs, un tādēļ ir grūti atrast vienotu risinājumu. Lai dotu priekšstatu par to, kādas problēmas būs jāatrisina, es gribētu pieminēt piemēru ar sīkiem pārkāpumiem. Attiecībā uz to lielākā daļa dalību valstu uzskata, ka izņēmums, kas paredzēts A un B pasākumos, būtu jāievieš arī šajā direktīvā. Tomēr šis izņēmums neņem vērā faktu, ka atsevišķās dalību valstīs uh, pat nelieli uh, satiksmes noteikumu pārkāpumi, piemēram, automašīnas uh, novietošana neatļautā vietā, tiek uh, skatīta uh, krimināla procesa ietvaros. Šādos eh, gadījumos pirmstiesas fāzē arī būtu šī fāze, uz to nedrīkstētu attiecināt eh, šīs, šo direktīvu. Tālāk, ko mēs domājam ar eh, piekļuvi advokātam vai advokāta pieejamību? Vai šeit ir jāpārēdz atsevišķi? atsevišķi izņēmumi, piemēram, gadījumos, ja personas brīvība tiek ierobežota, tas tie, tā tiek aizturēta, vai arī, ja persona uh, tiek uh, uzaicināta uz tiesēdi. Šim priekšlikumam ir jābūt līdzsvarotām. Un mums ir jāatrod līdzsvars no vienas puses starp aizdomās turamā uh, un apsūdzētā tiesībām, un no otras puses iespējām tiesību sargājošām iestādēm un uh, tiesu iestādēm efektīvi realizēt savu darbu, kas paredz arī noziegumu upur tiesību aizsardzību. Prezidentūra darīs visu, lai panāktu vienošanos par dalību valstīm attiecībā uz komisijas piedāvāto tekstu līdz mūsu prezidentūras termiņa beigām. Ja šāda vienošanās tiks panākta, tas kalpos par pamatu sarunām ar Eiropas parlamentu. Es ticu, ka sarunas nebūs vieglas, bet mēs esam pārliecināti, ka tās notiks labvēlīgā gaisotnē un novedīs pie visām pusēm pieņemam rezultātu. Paldies! Komisija, lūdzu. Merci, monsieur le président. Je serai très bref. Euh, Simplement remercier euh, Madame Antonescu pour son projet. Izteikšos īsi. Runājot par šo priekšlikumu, esam ļoti uzmanīgi to izskatījuši un skatījāmies arī uz jūsu jūri dienesta sagatavotajiem dokumentiem un konstatējam, ka komisija līdz ar to bija pamats attiecīgi pieprasīt šāda veida tiesību standartu pacelšanu attiecībā uz apsūdzētajiem. Mēs eh, priecājamies, ka parlaments vēlas saglabāt augstais sardzības līmeni tiesību jomā, tātad ir šīs augstās ambīcijas, ir īpaši šeit runājam lūk par eh, tieši tā kā Antonesku kundze teica, par to, ka šāda veida tiesības ir jātiecina uz pilnīgi visiem, vienalga vai tās ir tikai aizdomāt turmās personas vai apsūdzētas personas. Turklāt šai pieejai, pieejas tiesībām uz advokātu ir jābūt eh, gan efektīvi īstenojumām. Turklāt ārkārtīgi svarīgi izveidot arī atbilstīgu līdzsvaru starp šo nopratināšanu un ar to saistītām tiesībām no vienas puses un otras puses sankcijām, kas eh, paredzētas eh, direktīvā. Jo ir arī šāda veida atlaides un tā tālāk eh, izņēmumu gadījumi. Un gal galā šīm tiesībām, nestoties arī uz izņēmumiem, ir jātop garantētām. Turklāt ceram, ka izdosies panākt gan strauju vienošanos pie šī teksta, tā lai varam to šo tiesību aktu piemērot dzīvē, un līdz ar to esam gatavi darīt pilnīgi visu, lai šādu vienošanās rašanas iespēju pēc iespējas veicinātu. Paldies, tālāk sākam diskusijas, saka priekšādātais pirmais. Romero Lopes skundzei vārds. Paldies, priekšādātāji! Mūsu priekšā ir ļoti svarīgs priekšlikums, jo kopējā dokumentu pakotnē, kas attiecas uz procedurāriem failiem, e, šis ir viens no svarīgākiem dokumentiem, svarīgākajām direktīvām. Un iepriekšējā garantiju pakotnē tika likt priekšā dokumenti Zviedrijas prezidentūras laikā. Un te jāsaka, ka darb, ir izdarīts ļoti daudz un ļoti strauji. Šī ir direkt, šis ir direktīvas priekšlikums, kas ir ārkārtīgi sarežģīts. Jo tieši tā, kā teica padomas pārstāvis, šeit ir ārkārtīgi dažādas situācijas dalību valstīs. Un izveidot minimālos obligātos standartus nebūs viegli. Tāpat laikā domāju, ka tie ir nepieciešami ir vajadzīgi, nu, vajadzīgs nodrošināt tādas konkrētas konsolidētas tiesības, kas būtu piemērotas visur Eiropas Savienībā. Šāda veida pasākumi, uz to vērstu pasākumu direktīvā ir iekļaut, un Antonesku kundze vienkārši izcilu darbu paveikusi, par to nav ne mazāko šaubu. Protams, te vēl varētu papildināt, šo dokumentu varētu papildināt ar virkni citām lietām, kas šķiet eh, gana interesants un vajadzīgs ar grozījumiem, bet kopumā es domāju, ka mums vajadzētu pieturēties pie tās līnijas, ka ir vajadzīga piekļuva advokātam, un tās šādas tiesības jānodrošina pēc iespējas ātrāk kopējā procesa ietvaros. Jau tajā brīdī, kad konkrētais individs Mm, tiek aizturēts. Tātad pat vēl pirms tiek uzsākts krimināla vajāšanas process un apsūdzības process. Jau pašos sākotnējos aizturēšanas posmos cilvēkam jau jābūt ar tiesībām komunicēt, sazināties ar uh, advokātu, juristu. Un jāpanāk tas, ka aizdomās turētā persona tūlītēji var saņemt apmeklējumus no ģimenes locekļiem tuvākajiem ģimenes locekļiem, protams, un var saņemt lūk piekļuvi advokātam. Šai kontekstā mēs uzskatām, ka ārkārtīgi svarīgi ir šī advokāta klātbūtne. Tā jāgarantē. Tas skaidri un gaiši tā dokumenta arī jāpasaka. Jāpasaka tas laika posms, no kura šīs garantijas stājas spēkā. Citiem vārdiem runājot, jāņem vērā, protams, ir arī visi pierādījumi Un jāpārliecinās, ka katrā ziņā šāda veida saziņa ne, nekādā veidā netraucē piegrādījumu vākšanai un nepadara situāciju sliktāku. Protams, ļoti svarīgi arī konfidencialitātes pienākums. Tas mums ir jāaizsargā, jāaizstāv. Spānijā, piemēram, pavisam nesen eh, mums bija tāds gadījums, ka tika piespriests tie, uh, sots Un tur ļoti svarīgi izrādījās šie elementi. Un te jāatminas arī, ka minēti, protams, atsevišķi izņēmumi, uh, kad šī kompetencialitāte nevar tikt ievērota. Jo, protams, kompetencialitātes privileģijas pārkāpums klienta un advokāta attiecībās, nu, tas ir kaut kas svēts, un to var iespējams, to iespējams darīt tikai ārkārtas apstākļos, pie konkrētiem nosacījumiem. Protams, ir ļoti grūti izvērtēt, kādi, kas būtu šādi ārkārtas apstākļi, kuros, pie kuriem tātad vajadza, varētu pārkāpt šo kompetencialitātes e, eh, pienākumu. Spānijā šādi gadījumi ir bijuši, es domāju, tā droši vien ir bijuši arī citās valstīs. Un nereti, piemēram, advokāti atsakās izmantot aizstāvības tiesības. Šādos gadījumos mēs nerunājam pat par, eh, par, par aizstāvību, bet, ja ir, piemēram, pierādījumi, ka advokāts savu darbu nepilda, tā vietā dara kaut ko citu, nu tad tādā gadījumā šāda veida konfidenciāls pienākumu arī varbūt mm, varētu uh, atcelt. Jo, piemēram, nereti pierādījumi tiek eh, vākt arī, nu, tādas, nu, ļoti robežlīnijā ar likumību. Tālāk, ja runājam par astoto pantu izņēmumu ziņām. Tiesības uz aizstāvību ir jāuzsver. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Un, ja runāju par 12. pantu, Šeit šis teikums būtu jāsvītro. Jo, ja netiek nodrošināti nekādi minimāli apstākļi piekļuvai jurd, jurd, piekļuvai juridiskai palīdzībai, uh, tad tādā gadījumā šāds noteikums eh, attiec tikai uz tiem eh, individiem, kam ir pietiekami finanšu resursi nodrošināt sev juridisko palīdzību. Mums ir jānodrošina vismaz minimālie standarti tā, lai visi šie aspekti tiktu ietverti, izskatīti, tātad pakalpojumi, kas tiek nodrošināti par brīvu, eh, kaut kādā minimālā veidā, turklāt tam jā, jā, jānotiek nu, tā diezgan vispārīgi. Uh, Nu, redzēsim, kāda būs šie grozījumi, kā, kā tieši precīzi tie varētu tikt formulēti, lai ietu šai virzienā. Bet man ir tāda sajūta, ka mēs varēsim e, virzīties uz priekšu un varbūt spērt soli pat tālāk nekā, e, tā, nekā tas, ko ierosina komisija. Un tad mēs šo aspektu varētu no direktīvas, pašreiz spēkā esošās direktīvas pavirzīt uz priekšu. Vispirms Lutfords kundze tālāk, ēnu referenti. Paldies priekšādātāji. Antonesko kundze. Nu, man jāsaka tieši tāpat, kā tas to jau gaidījām, nu viņas ir paveikusi lielisku darbu pie šī ziņojuma. Un ir nākus klajā ar ļoti līdzsvarotu rezultātu, varu zināmā mērā un pat diezgan lielā mērā, pilnībā, viņ, eh, ne, pilnībā ne, bet lielā mērā viņai arī piekrist. Galvenais pants, manuprāt, ir trešais pants. Un domāju, ka viņai taisnība, kad viņa saka, ka jāpievēršas tam, ka tiesības juristam jānodrošina arī nopratināšanas laikā, kad policija tā tad iztaujā šo personu. Nu, man gan liekas, ka varbūt būtu mazliet jāpārdomā jautājums par to, vai šī, šis vārds intervija ir pareizais vārds, varbūt te ir kāds cits vārds, ko varētu um, lietot, jo no nu, atsevišķās valstīs, piemēram, ir pirmā iztaujāšana, brīvprātīga iztaujāšana vai tā, tā un tā tālāk, vai tas ir policijas iecirknī jau vai kaut kur citur. Nu, šeit terminoloģija jāizpēta, bet galvenais ir tas, ka cilvēks kļūst par, vai, vai cilvēks kļūst par aizdomās tur, turamo un apsūdzēto, vai tādā gadījumā mēs tomēr neaizmirstam šo aspektu, arī šeit ir svarīga um, tātad uh, terminoloģija, konkrētie izmantojumie termini. Kā nes šīs direktīvas problēma jautājums, manuprāt, uh, joprojām nav atrasināts, un arī padomē šķiet ar to na, naiet viegli. Un tas ir tas, ka tiesības aizdomās turētāji personai tiesības satikties ar advokātu pastāv, bet vai no valsts puses ir pienākums nodrošināt šāda jurista pieejamību, tātad piešķirt juristu, un ja nu mēs kamēr mēs šo jautājumu, šo galveno viedokļu atšķirību neatrisināsim, nesaskaņosim, mēs varam nonākt tad pie tāda direktīvas projekta, kas uz papīra izskatās ļoti skaisti, bet faktiski realitātē pilnīgi neko nedod. Un tāpēc mums ir jāatrisina šī problēma, jo daudzās Eiropas Savienības dalību valstīs ir daudz zemāki standarti nekā Eiropas uh, cilvēktiesību tiesas noteiktie minimālie standarti. Ir tādas situācijas, kad policijas nopratināšanas notiek, pirms apsūdzētāja personai ir iespēja apsars, aprunāties ar juristu, un tas savukārt nozīmē, ka šie pierādījumi, šādā veidā izmantotie pierādījumi, e, var tikt izmantoti bez juridiska iepriekšējas padomu saņemšanas. Un, manuprāt, tas līdz ar to ir, nu, diezgan nelegāli. Nu, tā, piemēram, visas šīs uh, atzīšanās, kas tiek uh, kas tiek saņemtas no apsūdzētajiem. Un domāju, ka šeit ir vajadzīgs pilnīgi noteikti jurista padoms apsūdzētajiem pirms eh, šāda veida iztaujāšanas notiek un nopratināšanas notiek. Jo, protams, ka šāda veida atzīšanās arī var pēc, pēcāk kalpot par iemeslu notiesāšanai. Turklāt nāsmu arī pilnībā pārliecināta par to, kādas izmaiņas uh, ar šo tekstu paredzētas eh, no Antonesko kundzes pavisam konkrētā veidā. Piekrīt Antonesko kundzei, kad viņa saka, ka šāda veida pasākums nevar, protams, atrisināt visu juridiskās palīdzības jautājumu, bet varbūt šeit vajadzētu runāt par šo pamatjautājumu vai valstī ir, pie, ir pienākums aktīvi nodrošināt aizdomās turamo personu ar juristu konkrētos apstākļos. Jo citādi varam nonākt situācijā, kur tikai, nu, tādi naudīgākie, aizdomās turamie, varēs sev atļauties advokātu, bet pārējie nesaņems nekāda veida atbalstu no jurista, un viņiem teiks, ka, lūk, viņiem tiesības ir gan uz juristu, bet ja valsts nepalīdzēs viņiem šādus juristus sagādāt, tad tādā gadījumā šīs tiesības ir tukši vārdi. Tāpēc es domāju, Tāpēc es domāju, ka šī direktīvai, nu, tas ir tas pats galvenais, kā, pats svarīgākais mērķis. Tāpat, protams, man patīk Antonēs kaut ko un selastība attiecībā uz pierādījumu vākšanu un uh, eh, jurista klātbūtne tajā, jo, manuprāt, komisijas teksts šeit bija pārāk plašs, nepietiekam konkrēts, un nedeva nekādu pievienoto vērtību, nu, gadījumos, piemēram, kad tiek eh, ņemti pirksts nospiedumi, tad kāpēc gan tur būtu klāt jābūt juristam un tā tālāk. Tā, nu, komisijas dokumentā tas nebija noteikts. Bet, protams, ir citi gadījumi, kad jurista klātbūtnei vajadzētu būt nodrošinātāji, piemēram, identitātes noteikšanā. Uh, Tāpēc domāju, ka, cīm redzot, sliecamies šobrīd jau uz diezgan saprātīgu kompromisu starp padomu un parlamentu par šo punktu. Piekrīt Antonēs Kukundzei un padomēji, kad viņi saka, ka mums vajadzētu atteikties no juristu lomas uh, attiecībā uz aizturēšanas apstākļu komentēšanu. Priekš tā ir citas neatkarīgas uzraudzības iestādes un struktūras, un juristam tas nebūtu jādara. Antonesku kundze ļoti strikti izsakās arī par konfidencialitātes pienākumu. Es esmu daudz atvērtāka šai ziņā formulējumā. Priekšādātais runātāji pārstāv, pārtrauc, jums jāizsakas ātrāk, jo mums nav laika. 12.30 mums sanāksmi jābeidz. Vēl divi punkti. Es daudz atvērtāk esmu uz tādu for, tādam formulējumam, kas definē konfidencialitāti, respektīvi izslēdzot leģitīmas eh, iztaujāšanas un kratīšanas tajos gadījumos, kad pastāv aizdomas arī pret juristu. Tātad es neesmu tik strikta šai ziņā piekrītu un viņai un padomēju tajā, ka mums ir jāturpina A un B pasākumi un jāizslēdz mazākie noziegumi. Padomu varbūt šai ziņā iet mazliet par tālu. Bet, nu, jāpaskatās vēl uz tekstu konkrētāk, protams. Domāju, ka Antonesko kundzei tāpat ir taisnība 8. grozījumā, kad viņa saka, ka mm, autorizētiem pārstāvjiem, juristu palīgiem, e, kas ir attiecīgi kvalificēti juridisko konsultācijas tiekšanā, arī varētu būt eh, e, pieejami, nu, dot iespēju sniegt palīdzību, bet varbūt arī padomu pa telefonu varētu tikt nodrošināti ne tik daudz, varētu tā būt ne tikai fiziska tikšanās, bet arī tas varētu būt konsultācijas pa telefonu. Nu, lūk, tas bija tas, ko es gribēju teikt, bet vēlreiz, kā jau teicu, manuprāt, Antonesko kundze piedāvā mums lielisku platformu, lai mēs meklētu tālāk vienošanās ar padomu, bet padomē pilnīgi noteikti ir jāatrisina šis pamat jautājums par to, ko tā faktiski vēlas ar pateikt ar šīm tiesībām, kāda tieši šeit ir valsts loma pieejas nodrošināšanā juristu palīdzībai. Tātad ne tikai tiem, kas par to var samaksāt. Paldies! Vēl mums ir divi runātāji, divi ēnu referenti un pēc tam virkni deputāti, kas pieteikšos runāt, un tāpēc gribētu lūgt deputātus visus izteikties pietiekam īsi, jo 12.30 mums ir jāsāk koordinātoru sanāksme. Vispirms De Jonga kungs, ēnu referents lūdzu. Paldies priekšsādātā, izteikšos īsi. Domāju, ka Antonēs Kukundze mums sagatavojas lielisku platformu tālākām diskusijām. No viens, protams, jāatcerās, ka šādai regulārai, regu, šādam regulējumam jābūt arī pragmatiskam. Šeit noteiktajām normām jābūt īstenojamām. Redzam, ka šeit izdarīt ļoti labi teicie, centieni. Un šī teksta pirmajā pusē, pirmajā daļā eh, pirmajā daļā runājam par personām, pret kurām vēl nav izvirzītas apsūdzības. Un jā, šeit jāizslēdz tādu gadījumu, kad, piemēram, lūk, notiek alkohola daudzuma asinīs konstatēšanas robežām un tam tam līdzīgi. Tālāk par konfidencialitātes jautājumu runājot. Šeit ir vajadzīga kaut kāda vispārēja rakstura norādījuma, kas noteiktu principus, ko nedrīkst pārkāpt. Kā jau Ledfordas kundze teica, tāpat laikā ir arī izņēmumi, ir tādas situācijas, piemēram, kad uh, pret advokātu arī tiek izvirzīts aizdoms, un tad ir jābūt iespēja rīkoties. Es nepiekrītu tam, ka jurists eh, ne, nevar izvērtēt eh, aizturēšanas apstākļus. Gal galā aizturēšanas apstākļi ir ārkārtīgi svarīgi un eh, aizturēšanas vietas izvērtējums varētu būt nozīmīgs. Tāpēc es domāju, ka arī šeit jura, juristiem būtu loma spēlējama. Tālāk par juridisko palīdzību. Jā, tas ir tāds diezgan eh, neskaidrs instruments, un tad tiešām mums ir jādo, jāskatās, kas tad ir viena lieta ir šīs tiesības, un otra lieta ir patiešām eh, praktiski iespēja saņemt juristu palīdzību. Domāju, ka šajā ziņā mums tomēr vajadzētu aprobežoties ar juridiskās palīdzības sniegšanu, nevis obligātā kārtā juristu piedāvāšanu. Un domāju, par tiem varam runāt jau preambulā un apsvērumos un pēc tam atsaukties uz juridisko palīdzību. Paldies, nākamais runātājs, Albrecht kungs. Paldies priekšādātājiem. Arī es gribētu pateikties referentei par to lielisko sadarbību, ko viņi īstenoja, un var norādīt uz vairākiem punktiem, kas šķiet svarīgi mums. Pirmām kārtām jurista klātbūtne pierādījumu izpētīšanā. Es domāju, ka šeit vajadzētu precīzāku formulējumu. Tālāk. Jautājums par to, kā apsūdzētā advokātam vajadzētu būt iespēja komentēt aizturēšanas uh, vietas situāciju, tātad eh, kom, Te varbūt arī varētu uzlabot formulējumu, te varētu būt daudz skaidrāks formulējums, lai pārliecinātos, ka tiek nodrošināta arī piekļuva šāda veida aizturēšanas vietām. Turklāt gribētu pieminēt arī mūsu 21. grozījumu. Mēs uzstāsim uz šo formulējumu pilnīgi noteikti. Un te runājam par sadarbību tādu divkāršo aizstāvību. Te gan pieminot Eiropas aresta orderi un tā tālāk. Jo ir ļoti svarīgi atcerēties, ka arī tajā brīdī, kad jūs esat ārzemēs, jums ir tiesības uz juridisko aizsardzību. Tas ir viss, kas man sakāms un ar nepacietību gaidu iespēju sadarbīties. Sadarboties tālāk ir kop, kungs, lūdzu. Priekšādātājiem. Pats esmu jurists un manas taksas nav eh, atkarīgs no tā, ko es šorīt pat pasaku vai nepasaku, bet tikai gribēju teikt, ka atbalstu šos dokumentē, ka tos pamat principus, bet gribēju tikai eh, turpināt Lutvards kundzes teikto par uh, to, ka arī juristi un viņu asistenti šis vārds paralīgal ir ļoti uzmanīgi jālieto, jo definīcijas Eiropā ir ārkārtīgi atšķirīgas. Piekļuvi juristam, nu tā ir, tā, tas ir skaidrs uh, formulējums Lielbritānijas kontekstā, bet piekļuvi kādam, kas ir vēl tikai ceļā uz jurista kvalifikāciju, un varbūt pat vispār nav kvalifikācija, vienkārši strādā jurista, uh, saņemot algu no algotā darbā pie jurista, tad tādā gadījumā ir jāskatās uz tālāku definīciju. Vēl viena lieta, ko gribēju šobrīd vēl piemetināt, ir eh, jautājums par vispārējām izmaksām. Kurā brīdī šīs izmaksas kļūst par slogu valstī? Valsts eh, saistības ir maksāt par šādu piekļuvu juristam, un eh, šis, eh, šis jautājums jāvirz uz priekšu ļoti uzmanīgi, jo citādi šis jautājums nevarēs tikt atrasinās, jo te ir vajadzīga skaidrība. Bet nu visādā citādā veidā es gribu teikt, ka šeit ir ieguldīts ļoti daudz darba, un gribu teikt paldies referentē par paveikto. Paldies, paldies, ka izteicāties tik īsi. Nu, un tagad pārējie deputāti varēs izteikties, kas vēl grib piedalīties debatēs, un pirmais no tiem būs Satilkungs, lūdzu. Paldies priekšādātāji. Iesākumā ja gribēju pievienoties kolēģiem, kas teica paldies Antonesko kundzei par lielisku paveikto darbu un par ļoti līdzsvaroto viņas izvēlēto pieeju. Šis jautājums ir ārkārtīgi nu, svarīgs ne tikai manas paša valstī, kur pastāv zināms pretrums, bet arī citur. Priecājos, ka visi piekrīt ka mums ir nepieciešams šīs tiesības eh, un Eiropas cilvēktiesību tiesas lēmums eh, iekļaut Eiropas tiesību normās. Manuprāt, tas ir tas izais punkts, kas mums būtu arī jāizmanto. Un mēs nedrīkstam katrā gadījumā laist garām šo iespēju par tiesību aktiem pārvērst tos, eh, tos nolēmumus, kas attiecas tieši uz piekļuvi juristu palīdzībai. Un šī likumdošanas procesa laikā nenoliedzami svarīgi pievērsties uh, konkrētiem punktiem, tieši tā kā kolēģi saka, kas varētu radīt bažas. Un te ļaujiet man pieminēt četrus šādus punktus. Pirmais e, šie mazie nodarījumi, mazie noziegumi, kas, manuprāt, jā, kas būtu jāsai ārpus aptvērumu. Jo es arī domāju, ka mēs nedrīkstam šīs tiesības padarīt par triviālām, piemērojot tās arī katram nelielāk, vismazākajam uh, E, noziegumam. Tālāk jādomā par to, kurā laika brīdī šīs tiesības stājas spēkā. Un es domāju, ka tas ir saistīts, protams, arī ar to, e, ar to kurā brīdī persona sāk uzskatīt par aizdomās turamo un tiek izvirzīta apsūdzība. Tad, kad apsūdzība tiek izvedī, izdarīta tiesā, tad arī nu, šīm tiesībām, protams, jau jābūt spēkā. Trešām kārtām Vai šādas tiesības nevar kavēt eh, krimināla vajāšanas procesu un izmeklēšanas procesu? Es domāju, tas ir ļoti delikāts jautājums, ļoti mm, jutīgs jautājums, un tas jāņem vērā tajā brīdī, kad formulējam šo ziņojumu. Un ceturtām kārtām. Jautājums par juridisko palīdzību. Nu, es liecos vairāk uz to, ka dodu priekšroku Antonēsku kundzes pieeja attiecībā uz juridisko palīdzību. Tādā ziņā, ka, manuprāt, uh, ņemot vērā šī jautājuma delikāto pusi, būtu labāk komisiju lūgt nakt klajā ar konkrētu specifisku priekšlikumu tieši par šo jomu. Nevis tagad lūgt dokumentā iekļaut kaut ko, kas pēc tam varētu visu šo procesu aizlaist greizi. Protams, ir ārkārtīgi svarīgi arī atminēties, ka ja mēs piešķiram tiesības piekļuvē juristam, tad mums jāpārliecinās, ka šīs tiesības var arī īstenot patiešām universālā veidā visur, ka to var īstenot pilnīgi visi, arī visnabadzīgākie. Bet ņemot vērā, cik šis jautājums ir delikāts un sarežģīts, un ņemot vērā, ka komisija grasās izstrādāt priekšlikumu par juridisko palīdzību, tad varbūt varam nogaidīt un lūgt komisijai to visu atrisināt šī dokumenta ietvaros. Voskungs tālāk. Paldies! Protams, ka pieeja ir eh, ļoti svarīgs jautājums, un tā ir daļa no tā, lai process būtu godīgs gan apsūdzētajiem, un tādā ziņā tas ir ļoti svarīgi, un referents ir, referenti ir veikusi ļoti labu līdzsvarotu darbu, un vēlētos arī viņu apsveikt ar to, ka ir paplašināts eh, aptvērums vairākiem jautājumiem, tas skaitā arī jautājumam par izmaksām. Vēlētos aicināt uz diskusi, diskusijām par konfidencialitāti, par uh, aizturēšanas apstākļiem. Protams, ir notikušas arī divpusējās eh, sarunas ar referentu uh, attiecībā uz 10. pantu un 13. panta 3. Uh, eh, sadaļu, iespējams, tur nav labākais formulējums. Tur ir iekļauts ļoti svarīgs jautājums, tam ir ļoti būtiska nozīme. Un šis jautājums ir 36. jautājums par konfidencialitāti. Protams, ka konfidencialitāte ir jāuzsver kā pat par sevi saprotam, tomēr praksē ir gadījumi, kad uh, ir iespējams, ka pastāv zinām izņēmumi. Piemēram, varbūt tādi gadījumi, kad ir kāds līdzdalības aspekts, kas var pastāvēt ar advokātu Tad 32. 32. pāntā, manuprāt, komisijas nostāja ir pareiza un laba. Un tā ir, ka uztur, aizturēšanas apstā, apstākļi ir cieši jāuzrauga. Un te nav pamata. Tad, man, manuprāt, te nav nekādu pretrunu attiecībā uz uh, padomas minēto. Attiecībā uz interpretāciju un uz uh, mutisko un rasko tulkošanu, tas jebkurā gadījumā nav nebūtisks jautājums. Un vēlreiz ir svarīgi uzsvērt, kā referenti ir veikusi izcilu darbu. Paldies! Paldies! Arī es vēlētos paust atbalstu referents prezentācijām viņas veiktiem darbam. Attiecībā uz 28.3 grozījumu. Attiecībā uz juridisko atbalstu tas ir jāsniedz nekavējoties, un es domāju, ka šī palīdzība ir jāsniedz pirms jebkādas procedūras uzsākšanas. Citādāk. Ir jāņem vērā tad uh, atcerēšanās aspekts, tur var kaut kas tikt aizmirsts. Un tas var, protams, ietekmēt procesu. Līdz ar to šeit ir jāpanāk līdzsvers starp iespēju veikt uh, izmeklēšanu un no otras puses aizstāvēt uh, aizturētā tiesības. Otrā lieta attiecībā uz juridisko palīdzību. Un tagad es atsaucos uz otro sadaļu. Tad 4, 2. Arī šeit nav nekādu problēmu, šķēršļu iestādēm, kuras veids uh, E, izmeklēšanu un um, pierādījumu vākšanu viņu darba gaitā. Līdz ar to varētu uzdot papildus jautājumus. Un tas būtu arī jāiekļauj attiecībā uz konfidencialitātes jautājumu. Pievienojos Foskunga teiktajam. Protams, ka konfidencialitāte ir pamatakmens, tomēr ir atsevišķi gadījumi, kad pastāv atkāpes. Ja tādas ir, tad ir jābūt iespējai, ka ir šādi izņēmumi gadījumos, kad ir aizdomas par eh, kādu uh, līdzdalību, līdzatbildību. Un līdz ar to es vēlreiz vēlētos koncentrēties uz jautājumu par līdzsvaru. Jābūt uh, līdzsvaram starp uh, tad, uh, procesa virzīšanas priekš un aizstāvēt tad, apsūdzētā tiesību ievērošanu. Un tagad vārds referentai noslēguma vārdiem. Paldies priekšādātāji. Jā, es arī gribu teikt paldies mūsu kolēģei par lielisku paveikto darbu. Gribu viņai tāpat teikt paldies arī par to, ka viņa ir atcēlus uz vēlāku laiku šo grozījumu iesniegšanas termiņu. Ir okārtīgi svarīgi, lai tie, kas. Uh, lasa šo tekstu, var nonākt pie atbilstīga laba lieliska teksta, jo gal galā mums taču nepieciešams arī, jā, izteikties ar grozījumu palīdzību, un tāpēc ir vajadzīgs nedaudz ilgāks laiks. It īpaši tad, ja vēlamies izveidot tādu sistēmu, kas būtu kopēji, kas veidotu minimālās obligātās normas, Tas nozīmē savukārt, ka jāņem vērā pašreiz esošās atšķirības starp tiesī, tiesību normām dalību valstīs. Nu, pāris lietas pavisam īsi. Esmu iesniegus grozījumus runājot par to, ka atsevišķās dalību valstīs kur eh, izmaksas ir daudz lielākas un plašākas, un tāpēc ir jārod eh, līdzsvars starp visām šīm situācijām. Tālāk, protams, jābūt ir arī veidam, kā nonākt pie tiesību īstenošanas, un to nevar attiecināt uz pilnīgi visiem pārkāpumiem. Un te atkal jāskatās uz šīm atšķirībām starp, uh, piemēram, tiesībām, normām, nu kā Francijā, piemēram, lūk, ir šī brīvā uzklausīšana, un tad tālāk savukārt aizturēšanas, nopratināšana un tā tālāk. Šeit dažādi formulējumi. Tālāk, cik efektīvi tiesības var īstenot? Es vēlētos, labprāt, tomēr vēl mazliet dziļāk pastrādāt pie šī jautājuma un ieviest tajā nianses attiestībā uz to, kas notiek ar iztaujāšanām un nopratināšanām, piemēram, kas saistīts ar teroristu uzvarkumiem un tam līdzīgi. Varbūt šajā kontekstā ir kaut kāda tāda steidzamības eh, vajadzība, kur kaut kāda izņēmuma jāparedz. Un visbeidzot, par jurisdikciju runājot. 23. grozījums šeit eh, atsaucas uz šo konkrēto lietu. Un šeit nevaram runīt pilnīgi par visām personām, eh, kam tiesības uz aizsardzību. Kā jau Kirkopkungs teica, uh, Un tas uzliek slogu valsts, uz valsts pleciem, finansiālu slogu. Un, eh, nu, tas ir līdz ar to sāpīgs jautājums, bet valsts pienākums ir aizsargāt savus pilsoņus. Bet, protams, sīkāk savus idejas iekļa, iestrādāšu grozījumos. Mums ir drīz jābeidz uh, eh, sanāks, bet lūdzu, Antonesko kundze, jums tiek dots uh, vārds noslēguma vārdiem. Paldies! Centīšos izteikties pavisam īsi. Pirmkārt, vēlos pateikties eh, visiem saviem kolēģiem, kuri izteica komentārus. Paldies par viņu veikto darbu. Vēlos vēlreiz uzsvērt eh, Latvārdas kundas teikto, ka mums ir jāņem vērā tas, ka mums ir standarti, kurus ir noteikusi Eiropas Savienības cilvēku tiesību tiesa, un mēs tos nevaram no, eh, aizmirst. Mums ne, mēs nevaram direktīvā noteikt zemākus standarts, nekā jau ir noteikti. Ir lēmums attiecībā uz uh, Turciju, ka pieejai um, advokātam ir jābūt pirmajā nopratināšanas fāzē. Es esmu ņēmusi vērā visu kolēģu teikto attiecībā uz konfidencialitāti un mazajiem uh, noziegumiem, un es esmu droša, ka mēs varēsim panākt kompromisu attiecībā uz 10. un 13. pāntu. Mums ir jāapzinās, ka kamēr būs obligāti dot uh, pieju tiesībām, ir jābūt sankcijām par to, ja šis tiesības netiek ievērots. Protams, uh, padomas dalībvalsts ir noteikušas, ka noteikumi, kas ir uh, priekšlikumā, ja tie ir pret izmantot eh, viņu juridisko tradīciju, tad mums ir jārod labākais veids, kā samierināt visus šos aspektus. Esam pieprasījuši juridiskā dienesta atzinumu, un mēs gaidām šo atzinumu šobrīd. Jo mums ir jāatrod labākais iespējamais veids, kā regulēt gadījumus, kad aizdomās ja turamajam ir lietas tiesības uz advokāta klātbūtni. Jo šobrīd komisijas priekšlikumā ir minēts, ka pierādījumi, kas ir tad, tad, tad ņemti vai uzklausīti bez advokāta klātmūs, tie netiek ņemt vērā. Un tad attiecībā uz Albrehta kunga teikto. Advokāta klātbūtne pierādījumu vākšanas laikā es domāju, ka šis grozījums varētu tikt uzlabots. Un attiecībā uz definīciju par um, advokātu, man likās, uh, ka šāda definīcija ir vajadzīga. Tāpēc, ka direktīvas aptvērums uh, ir tātad uh, tiesības uz advokātu, un, protams, ka nav viegli rast labāko definīciju, kas varētu tikt piemērot visās uh, dalībvalsts juridiskajās sistēmās. Tomēr mēs centīsimies atrast labāko veidu, kā to nodefinēt. Vēlreiz vēlos pateikties par visiem komentāriem. Es ceru, ka man izdevās atbildēt uz jūsu bažām lielā mērā. Un esmu atvērta dialogam, lai panātu kompromisu. Paldies, ka izteicāties tik īsi. Paldies par jūsu um, teikto. Paldies par jūsu darbu. Vairums uh, komitejas uh, locekļu, kur izteicās, jūs, jūs tiešām apsveica. Mums vajadzētu būt gataviem noteikta orientējoša balsojuma, balsojuma marta beigās Lībe komitejā. Un tagad sāksies koordinātāra sanāksme. Tāpēc es lūdzu, lai tikai koordinātori un cilvēki, kuriem ir tiesības uh, uzsvērties šajā sanāksmē, nākamās stundas laikā, lai viņi paliek uh, šajā telpā.